Eh, bien, je vous propose, mes chers collègues, de... Dargie kolēģi, sāksim sēdi. Et je demande... Un es gribētu lūgt ievērot klusumu zālē. Jo mums ir jābalso par ļoti svarīgiem jautājumiem, un tāpēc vajadzētu koncentrēties. Mēs sāksim ar septīto punktu. Par to mums vakar bija viedokļa apmaiņa. Un, uh, uh tāpēc uh, arī referents ir sagatavojis dažus mutiskos grozījumus. Tie jums ir pieejami. Es eh, īsi par tiem pastāstīšu, pirms mēs eh, sāksim balsot. Tātad jums ir izdalīts eh, kompromisa grozījumu dokuments. Es piedāvāšu jums šos atsevišķos punktus. Pirmkārt, trešajā pantā pirmais kompromisa grozījums. Tur es piedāvāju pievienot eh, vārdu entirely, pilnībā šajā eh, pantā, lai skaidri parādītu, ka sarunās ar citām institūcijām mēs vēlamies saglabāt pilnībā Eiropas parlamenta kompetences šajā uh, procedūrā. Tātad entirely šis vārdiņš ir pievienots. Tas ir pirmais kompromiss grozījums. Uh, Otrais kompromiss grozījums, septītais pāns. Tā kā vakar daudz kolēģi izteicās, ka ka runājot par grozījumiem budžetā, uh, nevajadzētu vienoties par pārāk mazu skaitli, un tāpēc es eh, piedāvāju, eh, lai mēs eh, šeit runātu par vieniem budžeta grozījumiem ceturksnī. Tātad mēs saglabājam šo te ideju, ka uh, mēs ierobežojam budžeta grozījumu skaitu. Protams, uh, ja ir izņēmuma gadījumi, tad nē, bet uh, Patiesībā mēs nenoteiksim konkrētu skaitli, cik reizes drīkst grozīt budžetu vienu gadu laikā. Tagad par devīto pāntu. Un šeit eh, mēs vēlreiz uzsveram parlamenta pilnvaras un prerogatīvas. Šeit es eh, piedāvāju, lai mēs eh, pievienotu on equal terms, tātad uz vienādiem noteikumiem, ka parlaments un padomu var uh, apstiprināt uh, nu, līdzekļu pārnesums. Tātad tas būs uz uh, vienādām tiesībām, jeb noteikumiem. Un ceturtajā kompromisa grozījumā es piedāvāju runāt par šo te jautājumu par uh, provizoriskajām 12 daļām, jo kā kāds vakar teica, tad um, līdz ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā uh, kas droši vien notiks šā gada 1. decembrī, tad ir iespējams, varbūt, ka tas nenotiks, bet uh, tomēr ir iespējams, ka mēs nevarēsim panākt vienošanās par 2010. gada budžetu. Un tāpēc mums ir jānosaka, kādu procedūru lietot šajā gadījumā. Ņemot vērā, ka līguma nosacījumi šajā jomā ir diezgan skaidri, uh, Es gribētu ieteikt vienkārši atgādināt, ka Lisabonas līgumā ir pietiekami skaidri nosacījumi par provizoriskajām 12 daļām. Un tāpēc, principā, nebūtu nekādas vajadzības noteikt kaut kādus uh, papildu noteikumus šajā jomā. Bet es domāju, ka ir noderīgi šeit uh, ievietot tādu atsauci uz provizorisko 12 daļu procedūru. Un tad piecā, piektais kompromiss. 14. pantā mēs aicinām komisiju pēc iespējas drīzāk nākt klajā ar priekšlikumiem. Pirmkārt, lai varētu pieņemt regulu par daudzgadu finanšu schēmu un lai veiktu pielāgojums finanšu regulā. Un šeit mēs uh, kā Gorans Vērms prasīja, mēs ieviešam šo te ideju, ka šie divi priekšlikumi būtu vienots politisks dokuments un tie tiktu skatīti kopā. Tātad es domāju, ka šie te dažādie kompromisa grozījumi, ko es jums piedāvāju, ka tie ņem vērā vakardien izteiktos komentārus. Vai jums ir kādi jautājumi vai komentāri? Göran. Göran. Jā, pavisam īsi. Es domāju, ka tas uh, atbilst mūsu gaidām un komentāriem, ko es teicām vakarā, vakardien, un es piedāvāju balsot par šiem grozījumiem blokā. Paldies, Geran Ingeborg. Paldies, priekšsēdētājs, jau vakar norādīja desmitajā pāntā uz pēdējo teikumu, kas man šķiet divdomīgs, jo tur tiek uh, pieminēta vienkāršotā procedūra, ko neparedz budžeta regula, bet es tagad zinu, kas ar to ir domāts. Tad, tad es to varu pieņemt, bet es negribētu, lai mēs lietot šo te vārdu vienkāršotā procedūra. Es gribētu eh, teikt, lai mēs pārformulējam, eh, ka šī te, šī te slieksnis pārnesoviem pārliek uh, nemainīgs. Tā mēs varētu to formulēt, jo tas ar to ir domāts. Tie tie 10%, kas arī ir minēti budžeta regulā, un tā mums to vajadzētu formulēt. Labi, paldies, Ingeborga. Šis punkts ir paskaidrots, noskaidrots, un Ingeborgai ir tagad arī labāk sajūta, un tas, protams, arī iedrošina mūs visus. Vai mēs varam balsot blokā par šiem grozījumiem? Tātad eh, par šo tekstu un mutiskiem grozījumiem kopā. Labi, balsosim par šo uh, atzinumu projektu. Kurš ir par? Paldies, pēt. Viens pret atturas, viens atturas. Paldies. Labi. Tas nozīmē, ka Mēs varēsim šo pašu iniciatīvas ziņojumu iesniegt plenārsēdē 11. un 12. novembrī. Tagad pāriesim pie 8. panta, kas ir Eiropas Savienības globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana Beļģijā un Īrijā. Un tagad došu vārdu Raimaram Bēgam. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu izteikties diezgan īsi. Beļģija 5. maijā šogad iesniedz divus pieteikumus, kas bija saistīti ar atlaišanām uh, tekstila sektorā un jūnija beigās īrija iesniedza pieteikumu par uh, darbinieku atlaišanu datoru nozarē. Es šos datums nosaucu tāpēc, ka abi šie uh, iesniegumi ir iesniegti pēc 1. māja un ir jāizvērtē saskaņā ar e, jaunajiem noteikumiem, kas ir noteikti 548. regulā no šī gada, un abi iesniegumi pamatojas uz otro pāntu, kur ir runa par vismaz 500 darbinieku atlaišanu 9 mēnešu laikā, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos. Reģionā, kur e, ir, e, kurš ir otrā līmeņa reģions, un īrijā tur ir uh, tātad bijusi uh, 500 un vairāk darbinieku atlaišana 4 mēnešu laika periodā. Jā, jā. Es pagaidīšu, kamēr uh, zālē klus, kļūs klusāks. Labi, tātad īrijas gadījums ir 500 darbinieku atlaišana četru mēnešu laikā. Tur ir arī iekļauti tie darbinieki, kas ir atlaisti piegādātāju uzņēmos un citos atkarīgajos uzņēmos. Beļģijā ir uh, runa par 46 uzņēmiem tekstilu nozarē, un šeit ir runa par uh, 2199 atlaistajiem, un īrijas gadījumā ir runa par 2840 atlaistajiem Dell uzņēmumā. Genau, und, um, die gesamt... Jā, un šī te kopsumma, par ko šeit ir runa, īrijā tie ir 14,8 miljoni un uh, attiecībā uz Beļģiju tie ir 9,1 miljoni eiro. Nosacījumi, lai sniegtu šos līdzekļus no globalizācijas fonda, uh, Arī ir nodarbinātības komitejas atzinumā iekļauti, to, tos tie tur pieņēma, bet es gribētu vēl lūgt komisiju pirms balsojuma izskaidrot dažas lietas. Mūsu rezolūcijā esmu arī šos te nodarbinātības komitejas eh, kritiskos punktus centies ietvert. Šeit ir galvenokārt runa par uh, diviem vai trim jautājumiem. Nodarbinātības komiteja runā attiecībā uz eh, Dēli īrijā par to, ka komisija nav spējusi pietiekami izskaidrot, vai šeit ir eh, iespējams sakarība starp eh, Dēli investīcijām 45 miljonu eiro apmērā, veidojot jaunu fabriku Polijā kamēr tā, tā pašā laikā tika slēgta rūpnīca īrijā. Par to varbūt komisija varētu izskaidrot, vai šeit ir tāda saikne kaut kāda. Jo arī Nokia Bohum gadījumā mums bija diskusijas, vai uh, palīdzot ar uh, struktūru fondu līdzekļiem, tika vienkārši pārvietots darba vietas no vienas uz citu dalību valstu. Un toreiz uh, mums bija komisijas pārstāvs klāt, un viņi paskaidroja, ka uzņēmums pats nav saņēmis eh, šos līdzekļus, bet infrastruktūras pasākumi tika finansēti ar struktūra fondu līdzekļiem. Varbūt komisija varētu mums eh, paskaidrot eh, un sniegt lielāku skaidrību nekā tas ir bijis iespējams nodarbinātības komitejā. Un tad ir šī te bērīgi slavenā tēma uh, kas attiecas par līdzekļu pārstruktūrizēšanu, pārdali, kas ir no ISF. Un tāpēc mēs to arī iekļāvām um, rezolūcijā, tad, tad runa ir par uh, sociālo fondu. Un vēl gribētu norādīt, ka nodarbinātības komiteja nebija pilnībā apmierināta ar uh, Tātad viņi teica, ka deputāti nav apmierināti ar vienkāršu apstiprinājumu no eh, Beļģijas, ka eh, atbalsta pasākumi bija papildus citiem pasākumiem. Varbūt komisija mums varētu šeit sniegt informāciju. Paldies! Visā citādi šeit nekāda problēma nav, jo šeit ir runa par to, ka balstoties uz vienošanos eh, tiek pēc iespējas drīzāk sniegts atbalsts tiem, uh, Eh, darbiniekiem, kas tika atlaisti. Eh, tas pamatojas uz regulu, un tomēr mums vajadzētu arī vēl saņemt šos skaidrojumus no komisijas. Paldies! Bien, Paldies! Jūta lūdzu! Jā, es, mūt... Jā, es gribētu pavisam īsi vēl izteikties par to, jo mēs ļoti cieši uh, esam saistīti ar 23. līdzekļu pārprognosumu pieprasījumu. Varbūt mēs varam par to uzreiz apspriesties, lai nav jādara tas vēlāk. Ja jau mēs prasām tagad komisijai visādas lietas, tad es jautāju, kāpēc ir vajadzīgs viens mēnesis, lai noformulētu atbildi. Es zinu, ka budžeta nodaļa nav par to atbildīga, bet, nu, tas taču vienalga, jūs esat šeit pārstāvēts un šeit nav ne Krūskunds, ne Špīdlaskungs. kungs ir vajadzīgs mēnesis, un, un joprojām nav paskaidrots, kāpēc eh, tātad eh, devi, vai 91. gadā ir sniegti līdzekļi uh, eh, Dēlam uh, īrijā. Es saprotu, ka tagad nav nekāda nozīme, vai tas tā bija vai nē, bet lai visu šo uh, ainu padarītu pilnīgāku, būtu tiešām labi saņemt šo informāciju. Un uh, cita lieta tas uh, mūsu kolēģiem drīzāk. Es zinu, ka līdz ar šo sasaukumu ir šī te darba grupa nodarbinātības komitejas ietvaros, kas uh, ātri un intensīvi skata globalizācijas fonda jautājumus un tās prasības, ko komisija uzstāda, kas to vēlas darīt. Ja mēs tagad sastādām mūsu iniciatīvas ziņojumu, viņi būtu ļoti priecīgi, ka viņi varētu tur arī piedalīties, un es domāju, ka tas būtu saprātīgi, jo tad eh, būtu cilvēki, kas ir eh, eksperti šajās jomās, un tas varētu mums palīdzēt. Merci. Paldies, Juta! Mūsu referents ir uzdevusi jautājums komisijai, un uh, visiem deputātiem dokumentu mapēs ir pirmkārt šis te vēstule, kur, kuru ir uzrakstījis mūsu komitejas priekšsēdētājs ar virkni ieteikumu, kurus mēs varam varbūt pieņemt, balsojot par šo ziņojumu. Un tad ir arī atbilde, kuru, protams, ir parakstījuši divi uh, komisāri Krūzes kundze un Špīdlas kungs, bet mūsu referents tagad ir uzdevis papildus jautājums. Vai komisija lūdzu varētu atbildēt uz šiem jautājumiem? Paldies, priekšsādētāji! Jā, tiešām jūs jau atsaucāties uz šo te vēstuli, kuru ir parakstījuši Krusas kungs un Špīdlis kungs, atbildot uz Beres kundzes vēstuli nodarbinātības komitejas uh, vārdā. Un jo īpaši gribētu pievērst jūs uzmanību otrajā šie vēstules lapusē, kur abi šie komisāri ļoti rūpīgi izskaidro, ka mēs esam uh, detalizēti analizējuši uh, Eh, šo te valsts atbalsta lietu Polijā. Esam uzdevusi virkni eh, jautājumu konkurējušiem uzņēmumiem, pašam uzņēmumam un arī valsts iestādēm. Un balstoties uz šo te detalizēto izmeklēšanu, mēs esam secinājuši, ka uh, eh, Limrikā atlaistie darbinieki šo te atlaišanu neaizla, neizraisīja investīcijas polijā. Es nezinu, vai mēs to kaut kā vēl skaidrāk varam pateikt, kaut kādā precīzākā veidā, bet tiešām mēs esam rūpīgi pārbaudījuši visas šīs detaļas šajā valsts atbalsta, atbalsta lietā. Runājot par otro jautājumu, ko uzdevā referents, un uh, tas droši vien ir saistīts ar to, ka mēs piedāvājam uh, pārnest maksājuma apropriācijas no uh, sociālā fonda budžeta pozīcijas uz globalizācijas pielāgošanas fonda globalizācijas šādā to te budžeta pozīciju. Uh, tad eh, mēs atsaucamies uz iestāžu nolīgumu, kur eh, tiek teikts, ka eh, saistība apropriācijas nevar pārnest, jo īpaši no sociālā fonda. Maksājuma apropriācijas un to vieta budžetā ir tāda iekšējā grāmatvedība. Un gadījumā, ja Eiropas sociālais fonds, ja tam vajag uh, Uh, maksājuma apropriācijas, lai izpildītu savas saistības uh, līdz gada beigām, tad tās būs pieejamas ierastajā procedūrā. Tātad šeit nav nekāda sociālā fonda vājināšana, līdzekļu samazināšana līdz ar šo lēmumu. Un visbeidzot, jautājums, kas ir saistīts ar Eiropas globalizācijas fonda palīdzību un uh, salīdzinājumu ar citiem fondiem un kā, kā var sniegt līdzekļus no dažādiem fondiem. Šeit ir runa par uh, dalību valsti, kas pāraksta, tātad valdība pāraksta uh, pieteikumu, un viņi pāraksta līdz ar to arī uh, apliecinājumu, ka šie līdzekļi būs papildus līdzekļi un nevis citu uh, instrumentu vietā, kurus nosaka nacionālā likumdošana vai citi noteikumi. Un otrkārt, Eiropas sociālajā fondā, mūsu direktorātā, mēs e, tiešām pētām šos jautājumu, jautājumus, un mēs nodrošinām, lai tik tālu, cik mēs redzam no mūsu maksājuma pieprasījumiem un uh, skatoties, kas notiek ar sociālo fondu naudu dalību valstīs, mēs rūpējamies par to, lai nebūtu nekāda pārklāšanās vai dubult finansēšana. Uh, Un visbeidzot, kad eh, būs galīgais ziņojums, eh, detalizētais ziņojums, tad mēs eh, ar auditoru, jeb revizentu starpniecību nodrošināsim to, lai nebūtu bijusi finansējuma pārklāšanās, tātad mēs tiešām ļoti rūpīgi sekojam līdz šīs regulas ieviešanai. Paldies, referenta kungs, lūdzu. Referenta kungs māja ar galvu. Un uh, tas laikam ir uh, skaidrs tagad visiem bez uh, nekādām valodu atšķirībām, ka uh, tas ir, tā ir piekrišana. Labi, jums vārds, lūdzu. Labi. Mēs nevēlamies kavēt procedūru, un es domāju, ka arī laika ziņā mums ir jāatbalsta šie projekti. Un es tāpēc gribētu ieteikt kolēģiem balsot par šo dokumentu par globalizācijas fondu līdzekļu izmantošanu. Ļoti labi, paldies, un kā parasti referenta kungs, uh, mēs uh, tātad šim ziņojumam pievienosim uh, nodarbinātības komitejas priekšsēdētājs vēstuli. Un papildus tam šis eh, lēmuma projekts, eh, kam sekos lēmums par pārnesumiem, kas eh, ļaus mums tiešām arī sniegt šo palīdzību. Trūkums te ir tāds, ka šeit ir jāskata divas pilnīgi atšķirīgas problēmas. Viena ir Beļģijā un viena ir Īrijā. Un Tas ir apspriests jau ar Bērēsas kundzi. Un mēs abi piekritām, ka ir ļoti sarežģīti strādāt šādos apstākļos, jo, ja ir lēmuma projekts, kas attiecas uz vairākiem pieteikumiem uz fondu līdzekļu izmantošanu, un ja mums ir iebildumi par vienu lietu, tad tas var kavēt arī citas lietas. Jo šeit bija eh, jautājumi par Dell lietu īrijā, bet eh, visi uzskatīja, ka Beļģijas eh, pieteikums ir gatavs lēmumu pieņemšanai. Tātad mēs lūdzām komisiju nodrošināt, lai nākotnē katrs lēmums attiektos tikai uz vienu lietu lai kaut kādas grūtības, ja tās parādās vienā lietā, nekavētu uh, visu šo pakotnes pieņemšanu. Referenta priekšlikums mums ir, kurš par? Paldies, pret. Trīs ir pret, atturas, četri pret, atturas. Paldies. Tas ir pieņemts. Turpinām. Devītais punkts mūsu darba kārtībā. Ļoti nozīmīgs jautājums. Devītais darbkārtības punkts. Igadējie, uh, igadējie pārnesumi un došu vārdu jutai. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, jau pēdējo reizi es minēju, ka neredzu šeit nekādas problēmas piekrist eh, globāliem pārnesumiem, bet es varu atkārtot to, ko jau teicu. Neskatoties uz uh, pieminētajiem skaitļiem un summām, kas ir daudz zemākas salīdzinājumā ar pagājušo gadu un iepriekšējiem gadiem, tomēr mēs varam nolasīt, eh, ka pret mums neatiecas nopietni. Komisija E, neņem vērā mūsu budžetārās procedūras prioritātes, un jau vakardien es kolēģiem teicu, ja mēs nevarēsim piekrist globālajiem pārnesumiem, tad vienkārši šīs summas e, atkal nokļūs atpakaļ dalību valstu finanšu ministriju kasēs, no nu, to mēs arī nevēlamies pieļaut. Es nezinu, vai kolēģi eh, vēlas vēl izteikties, bet es tagad varu tikai apelēt pie komisijas sirdsapziņas, un es ceru, Eh, ka viņi uzlabos eh, savu veiktspēju, savu darbību gadu laikā, un viņam taču vajadzētu apjēgt, ka tās summas, ko mēs pieņemam pagājušā gada decembrī uz nākamo gadu, eh, ka šī nauda patiešām tiek īstenot iztērēta. Un tālāk es lūgtu kolēģiem pieņemt šos globālus pārnesumus tādā veidā, tādā redakcijā, kā tie ir pieejami tagad. Très bien, je vous remercie. Uh... Paldies, Jūta. Vai komisijas pārstāvis varētu uz to reaģēt? Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es tikai vēlējos pateikt. Ajuster les crédits de paiement. Donc, il Eh, globālais pārnesums tiek pieņemts gada beigās, lai eh, saskaņotu maksājumu apropriācijas. Tā tad ir 487 eh, miljoni maksājumos un jāņem vērā, ka tā, šī nauda ir paredzēta tādām programmām, kas par lielāko tiesu ir arī Eiropas parlamenta prioritātes. Līdzekļi ir eh, atbrīvoti no citām pozīcijām, kur programma īstenošana ir norisinājusies eh, vēlāk, tātad eh, ar aizkavēšanos bet mums, protams, ir jāapzinās, eh, cik daudz no šīm summām tiks asignētas un cik daudz programmu ir īstenots. Ja, piemēram, kādas programmas tiek īstenots, realizēts ātrāk, tad, protams, arī nauda tiek apgūta ātrāk. Un eh, mums ir jābūt saskaņošanai globālajos transferos, ņemot vērā dažādas vajadzības. Mēs runājam par 0,4%, runājot par kopīgajām apropriācijām budžetā. Paldies! Lūdzu, referents kundze! Nu, izklausās vienkārši lieliski 0,4%, bet mēs paši ļoti labi zinām, cik lielas ir eh, mūsu iespējas manevrēt, cik liela ir mūsu rīcības brīvība budžeta gada laikā, kā parlamentam, un nu, šī brīvība nav pārāk liela. Tādēļ es neatkāpšos no savas pozīcijas. Es uzskatu, ka komisija nav pietiekami daudz centusies, nav vienkārši strādājusi nenogurstoši. Un mēs eh, arī uz komiteju uzaicinājām attiecīgo ģenerāla direkciju pārstāvis. Iespējams, ka viņi tikai desmitos ieradīsies, jo deviņos viņi nevar piecelties, ja es to esmu pareizi sapratusi. Kriegen wir dann äh, gleich, wenn ähm, noch. Äh Tad, kad e, godātie kolēģi no ģenerāla direkcijām ieradīsies, es ceru saņemt turpmākus paskaidrojumus, kādēļ ir izveidojusies šāda situācija. Varbūt šie paskaidrojumi mums e, atļaus izdarīt turpmākus secinājumus. Un e, saviem kolēģiem es vēlējos pateikt. Thank you. Nav jau pienākums šodien balsot par pārnesumu pieprasījumu, mums vēl ir pietiekami daudz laika līdz 16. novembrim, līdz mūsu uh, komitejas nākamajai sēdēji. Bet es nezinu, cik daudz uh, jautājumu tad būs mūsu darba kārtībā, cik tā būs apjomīga, vai mēs visu paspēsim. Alors, ce que je vous propose, parce qu'effectivement, euh, les personnalités qui devaient représenter les diverses... Ko es jums piedāvāju, jo, protams, ka komisijas uh, uh cilvēki vēl nav ieradušies. Tātad es piedāvāju, ka mēs uh, tagad runāsim par globālajiem pārnesumiem un ņemot vērā, kādas ir kolēģi nostādnes, mēs varētu pieņemt lēmumu, vai mēs balsosim šodien vai eh, kādā citā dienā. Helga, vai jūs vēlaties izteikties tagad vai vēlāk? vēlāk? Labi, aplūkosim citas pārnesumus, ne tikai globālo. 32. Tātad mēs runājam par eh, globalizācijas piemērošanas fondu, par īriju, par Bēļģiju. Jūta tā ir tikai tāda formalitāte. Mēs balsojam par globalizācijas fondu, par globalizācijas fondu līdzekļu aktivizāciju un, un Tagad mums ir jālemj par budžeta līdzekļu piešķiršanu globalizācijas fondam. Paldies, Jūta! Tā tad mums jau bija prezentācija un debats par globalizācijas fondu, kas ir par šo pārvietojumu. 32. pārvietojumu. Kas ir pret? Atturas Nu, rezultāts tieši tāds pats kā iepriekšējā balsojumā, visai likums sakarīgi. 34. pārvietojums. Uh, celtniecības darba Luksemburgā referents kundze. Nu, man ir jābilst, ka uh, nav ieradusies uh, speciāliste ēku jautājumā. Šogad aprīlī mēs sniedzām atzinumu Nesniedzām atzinumu un e, bija nelielas izmaiņas attiecībā uz Luksemburgas ēkām, un tas nozīmē uz to, ka viņiem ir vēl jāpiemaksā īres maksas, un ir iesniegts arī pārvietojuma pieprasījums. Tā kā neesam iesnieguši atzinumu, domāju, mums nav nekāda attaisnojuma nebalsot par eh, šo uh, līdzekļu pārvietojumu. Donc vous êtes en faveur. Oui. Très bien. <laughs> Est-ce qu'il y a des euh, est-ce qu'il y a... Ļoti labi. Vai kolēģi vēlas eh, kaut ko komentēt? Kurš par? Kurš par? Pret? Atturas? Trīs bija pret, eh, viens kolēģis atturējās un vairākums bija par. Tā tad pieņemts. 35. 35. Eh, pārvietojums. Um, Startautiskā izstāde Šanhajā. 35. pārvietojums attiecas uz ekspo Šanhajā un par Eiropas Savienības piedalīšanos šajā izstādē. Un Eiropas Savienība varētu prezentēt sevi Beļģu paviljonā. Pēdējā pārvietojumā mēs diezgan aktīvi par to diskutējām un vispār nevarējām vienoties ne par kādu kopīgu pozīciju. Tagad eh, tiek runāts par līdzekļu paaugstināšanu, par eh, pieciem miljoniem vairāk ir apņemšanās piešķirt, tādēļ vajadzētu uzdot jautājumu, nu, kurš jūs varētu konsultēt es ar Starptautiskās tirzniecības komiteju mēģināju sazināties. Diemžēl no viņiem neesmu saņēmusi nekādas ziņas, nekādas tādas vērtīgas norādes. Vienīgais, ko mēs no viņiem uzzinājām, eh, mēs saņēmām Ķīnas delegācijas priekšsādātāju vēstuli, kas šonedēļ kopīgi ar diviem citiem kolēģiem devās uz Šanhaju. Uh, un viņi man uzrakstīja vēstuli, ka mums tiešām ir nepieciešams piedalīties šajā ekspo. Un es domāju, ka patiešām eh, Ķīnas delegācijas kolēģi bija visai pārsteigti par šo nostāju. Nu, īstenībā es neesmu par to visai apmierināta. Uh, un mums vajadzētu noteikti pagaidīt vēl uh, dažas dienas, apspriesties ar citiem kolēģiem. Nu, protams, šeit nav nekādas steidzamības procedūras, mums arī šodien nav jābalso līdz ar to. Mums vienkārši vajadzētu nogaidīt un pastīties, kas notiks tālāk. Remercie, euh, Juta. Paldies, Jūta. Helga. Jā, <clears throat> ja, ich würde dies... Jā, paldies. Es arī vēlējos uh, atbalstīt uh, šos Helgas skeptiskos izteikumus, jo tā jau nav pirmā reize, kad mēs apspriežamies par mūsu pārstāvniecību Šanhajā, kā mēs tur uzstāsimies, kāda būs mūsu prezentācija un cik daudz naudas tam ir paredzēts. Un nekad mums nav bijušas skaidrs koncepcijas, kas tad īsti notiks šajā paviljonā un vai Eiropas vai Eiropa varēs sev parādīt no tās labākās puses un ko mēs īsti varam darīt tādā valsts e, pasaules ekspo, pasaules izstādē Šanhajā. Varbūt, ka varētu padomāt arī par citām kategorijām, kur nauda izteorē. Tādēļ es vēlētos e, smalkāk vairāk informācijas e, par šo Šanhajas izstādi. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Mēs pieņemsim lēmumu par šo pārvietojumu nedaudz vēlāk, tā piedāvām rīkoties mūsu referente. Ir visai pretrunīgi viedokļi par to, kam vajadzētu notikt Šanhajā. Jā, saka Levandovska kungs, bet eh, tā kā Salvadors Garīga nav ieradies, mēs domājam, ka vajadzētu balsojumu organizēt 16. novembrī, lai varētu pieņemt lēmumu. Paldies Janušam, saka priekšsēdētājs. Patiešām e, e, esam saņēmuši pretrunīgu informāciju. Daudz, bija daži kolēģi, kas devās uz Šanhaju. Šonedēļ viņi bija visai pārsteigti. Ir e, ieplānots tur viens paviljons, ir paredzēti vairāk varianti. Viens no variantiem būtu tāds, ka Eiropas Savienība varētu uzstāties zem nosaukuma Eiropas kontinents. Nu, es domāju, varbūt tas ir visai ambiciozs nosaukums, bet no, no politiskā redzes leņķa raugoties, varbūt tas nav aplami. Un tāds šis jaukais vārds Beļģija. Protams, tas mums glaimo, bet tas, nu, varbūt nesasaucas pilnībā par 100% ar realitāti. Nu jā, Brisele ir galvaspilsēta, Eiropas galvaspilsēta, bet, nu, es nezinu, cik tas ir pamatoti. Es domāju, ka mēs visi vēlētos uh, uh, šajā paviljonā būt pārstāvēti zem nosaukuma Eiropas Savienība un arī parādīt, kādas ir mūsu prioritātes. Tātad cilvēktiesības, uh, politiskā demokrātija. Vēlamies parādīt modeli draudzīgām attiecībām ar kaimiņu valstīm. Nu, varbūt pagātnē nevienmēr tas tā notika, bet tomēr tagad mēs cenšamies sasniegt šo ideālu. Un līdz ar to mēs vienkārši par šo pārvietojumu lemsim vēlāk. Lovingras kungs ir ieradies no ārējo attiecību ģenerāla direkcijas. Viņš vēlējās izteikties. Lūdzu, paldies priekšsēdētāju kungs. Varbūt es jūs varu nomir, nomierināt, eh, pieminot pretrunīgo informāciju. Es varu jums pateikt, ka Eiropas Savienības paviljons, tā arī sauksies Eiropas Savienības paviljons. 13. novembrī Šanhajā būs preses konference un uh, uz turien dosies delegācijas vadītājs. Viņi piedalīsies preses konferencē un prezentēs Eiropas Savienības paviljonu, izrādīs to preses pārstāvjiem. Tad, kad uh, es šeit uzstājos pirmo reizi, es jau minēju, kāds bija mūsu lēmums. Mēs nolēmām, ka šis paviljons atradīsies tajā pašā celtnē, tajā pašā ēkā, kur atradīsies Beļģijas paviljons. Par to mēs jau patiešām diskutējām pēdējo reizi, tas vienkārši būtu rentablāk, izdevīgāk. Uh, Līdz ar to radā, tomēr radās e, pārpratumi, ņemot vērā uh, iestāžu, uz, izstāžu uzņēmums, kas bija iesaistīts šajā darbā, un Expo Šanhāja vadītāji teica, ka visi paviljoni, kas atradīsies šajā it kā Eiropas teritorijā, tur būs 200 e, paviljonu, uh, visu Eiropas Savienības dalību valstu paviljonu, Eiropas paviljonu, kas atradīsies eh, šajā tādā kā Eiropas kvartālā un Organizatori teica, ka Eiropas Savienības paviljons atrodas eh, šajā Eiropas kvartāla garajā sarakstā, bet mums vajadzētu ar organizatoriem vēl apspriesties, jo tas ir visai eh, politiski kutelīgs jautājums. mēs teicām eh, eh, Ķīnas iestādēm, ka varbūt vajadzētu izkārt tur arī visas eh, Eiropas Savienības dalībvalstu karogus, bet Šanhajā šāda pieeja nav pieņemama, jo 20. gados Šanhai tika sadalīta dažādos kvartālos, ņemot vērā to, kura Eiropas valsts, kuru daļu bija okupējusi. Protams, Eh, es varu saprast, ka viņiem eh, ir tāda visai duāla attieksme pret šo karogu izkāršanu. Un varbūt mēs varētu izmantot Eiropas Savienības karogu. Paviljons patiešām tiks saukts par Eiropas Savienības paviljonu, un eh, tas arī tā tiks reklamēts, un domāju, ka tādā veidā mēs varētu varbūt samazināt dažādas pārpratums un neskaidrības. Un visbeidzot. Runājot par līdzekļu pārvietojumu, mēs visai precīzi pateicām, kādas ir mūsu vēlmes, ko mēs esam apņēmušies darīt ar šo summu. Un Eiropas Savienības paviljonā mēs vēlamies organizēt tādu izstādi, kas būs veltīta tikai Eiropai cilvēktiesībām, eh, dažādām valdībām, iekšējiem tirgum, ilgtspējīgai attīstībai un tā tālāk un joprojām. Būs arī dažādas audiovizuālas prezentācijas un Es domāju, ka tam visam eh, vajadzētu sniegt labāku ilustrāciju par Eiropas Savienību, vidusmēru Ķīnas pilsonim. Ir eh, aplēsis, ka šo izstādi apmeklēs apmēram 70 miljonu apmeklētāju, un mēs vēlamies, piemēram, nu, tādā īsā laika posmā, 10 minūtēs, pavēstīt galvenās vērtības uh, izstādes apmeklētājiem. Lai uh, cilvēki saprot, kas īsti notiek Eiropas Savienībā un kādi ir tās galvenie principi. Es e, esmu gatavs arī ar kolēģiem no Ķīnas Eiropas Savienības delegācijas doties uz šejienu. Liels paldies! Un tagad referente, protams, paudīs savu viedokli, bet e, tas ir tikai tāds personīgs viedoklis. Ja Eiropas Savienības dalību valstu karogi plīvos virs šī paviljona un ķīniešiem, piemēram, eh, tas nav pieņemam politisku apsvērumu dēļ, nu tas īstenībā mums Eiropā ir eh, visai bēdīgi, jo tas ietekmē mūsu identitāti. Un piemēram, milzīgā varanā valsts iespējams ir nobijusies, ka tur pie viņiem plīvos Luksemburgas karoks, jo tas varētu novest pie tādām nepatīkamām atmiņām. Nu, vienkārši dīvaini. Mums kā budžeta komitejai vispār nav nekāda saistība ar šo jautājumu, bet mēs esam Eiropas Savienības deputāti, mēs pārstāvam Eiropas Savienības pilsoņus, nācijas. Uh, Un mēs esam Eiropas Savienība, kurā ir vairākas nācijas, vairākas valstis, un mēs šajā paviljonā vēlamies atspoguļot šo 27 dalību valstu daudzšķautņainību. Un Jūs noteikti to dzirdēsiet arī kolēģis izteikumos no sākuma Helga, kas vēlreiz pieteicās runāt, un pēc tam jūta noslēgumā. Tātad, ja mums tika teikts, Eh, ka ir jau konkrēti priekšstati, kādai ir jābūt izstādēji, tātad ilgspējīga attīstība, cilvēktiesības, kādiem tematiem tur jātiek apspēlētiem, tad varbūt mēs varētu iepazīties ar šo koncepciju rakstiskā veidā. Es jau mēnešiem ilgi to prasu, un es tagad gribētu beidzot saņemt konkrētu priekšstatu, kā mēs tur uzstāsimies, ko mēs piedāvāsim apmeklētājiem. Un es patiešām ļoti uzmanīgi klausos tad, kad uh, Eh, Eiropieši saka, nu jā, ķīnieši jūtas kaut kādā veidā aizskarti, tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums. Mums, protams, eh, ļoti bieži ir tā paškritiski jāvēro šī okupācijas vēsturi Ķīnā, nevajag to aizmirst bet, protams, jāpadomā arī par skandāliem, kas notika pirms Frankfurtes eh, grāmatu izstādes, pirms grāmatu meistas. Ķīnieši vienkārši mēģina mums diktēt savus noteikumus. Nu, ziniet, mums tas galīgi nepatīk. Uh, Un tādēļ ir jārunā arī par delikātiem jautājumiem. Vienkārši nevajag bāzt galvas miltīs kā strausiem. Nevar būt tā, ka viņi vienkārši ar pirkstu rādīs darbu kārtībā un teiks, kas viņiem patīk un kas viņiem nepatīk. Mēs nedrīkstam, lai viņi eh, vienkārši ved mūs savā pavadā. Mums ir eh, jārunā par savām interesēm un pamatvērtībām Eiropā. Paldies, un visbeidzot jūta lūdzu. Jā, Nu, šeit ir eh, tādi izteikumi, kas attiecas uz valstu interesēm, un man ir dažas eh, komentāri. Es jau minēju, ka komisija mūs neustver pareizi, neustver pietiekam nopietni. Un ja jūs tagad sakat, ka esat šo pieprasījumu iesnieguši pārvietojumam un nākam nedēļ 13. novembrī dosieties uz Šanhaju, lai presēji piedāvātu apskatīt šo mūsu paviljonu, nu labrīt, kas tad šeit notiek? Iespējams, ka jums vēl nav šīs naudas, un tā jums, eh, protams, ir nepieciešama, un ko jūs varat bez šiem līdzekļiem izdarīt, ja pārvietojums vēl nav stājies spēkā? Jūs īstenībā mani nomierinājāt, bet īstenībā nenomierinājāt, eh, bet citu iemeslu dēļ. Es esmu satraukta citu iemeslu dēļ. Un tādēļ es vēlējos pavaicāt, ko dara komisija, kā tā rīkojas. Mēs esam arī viena no budžeta lēmēju iestādēm. Es nezinu, nu jūs man nekādā veidā manas šaubas neizgaisinājāt, un tādēļ es vēlējos pateikt, varu tikai atkārtot, jūs neustverat mūs nopietni. Jums vajadzētu padomāt par citiem pasākumiem. Paldies, Jūta. Paldies referentei. Eh, balsojumu pārcelt uz vēlāku laiku. Eh, lūdzu, godmaņkungs. Eh, jā, jā, ļoti lakoniski piezīme. Es nāku no valsts, eh, kuras valdība arī, eh, kuras valdība arī lēma piedalīties Šanhais izstādē, bet tas ir ārkārtīgi dārgs pasākums, dārgs prieks, jums ir milz summas jāmaksā par vienu kvadrātmetru, un jūs nevarat ārkārtīgi samazināt šos līdzekļus. Un, ja pat jūs uz eh, šiem kvadrātmetriem kaut ko novietojat, kaut kāds uzskats līdzekļus, arī par to ir jāmaksā. Es kā padomes loceklis piedalījos Eiropas Savienības un Āzijas samitā, un tas ir ļoti nozīmīgs pasākums. Tur uh, satieks Eiropas Savienība ar Ķīnu, ar citām Āzijas valstīm. Un kādas bija reakcijas no Ķīnas varas iestādēm? Viņi bija ļoti dusmīgi pret tiem, kas nepiedalījās šajā Eiro-Eiža tikšanās reizē. Nu, diplomātiskā ziņā tas bija ļoti nepareizi. Es domāju, ka mums vienkārši nav iespēju nepiedalīties kā Eiropas Savienībai Šanhais izstādē, Šanhais ekspo. Un eh, savādāk tas nozīmēs, eh, ka mums būs eh, papildus izdevumi, tātad Eiropas Savienība plus vēl katra dalībvalsts atsevišķi. Ja mēs nedosimies uz Šanhais Expo, tad būs problēmas, būs problēmas attiecībās ar Eiropas Savienību un Ķīnu. Uh, Un mums, protams, ir jāpadomā par to, kā samazināt izdevumus. Nav, nekādu, nav nekādas jēgas dubultot izdevumus, jo realistiski mēs nevaram viņiem pateikt, nē, mēs nebrauksim uz šo ekspo. Jautājums jau nav par to, jautājums ir par to, cik liels summas mēs tērēsim. Vienkārši ir jābūt optimāliem. Paldies! Merci, mon cher collègue. Je crois qu'effectivement. Paldies, kolēģi! Jūs pateicāt pilnīgi pareizi. Tagad varam pāriet pie nākamā līdzekļu pārvietojuma. Un vien 33. pārvietojums par to mums nav dokumentu. Varbūt došu vārdu Jutai. Tātad 33. Šodien mums par to ir jābalso par vai pret. Runa ir par statistikas informāciju un statistiskās informācijas sagatavošanu. Ir vajadzīgi 5 miljoni eiro šiem mērķiem, lai statistikas informāciju varētu sagādāt. Manuprāt, te nekādas domstarpības nevarētu rasties. Vienīgais strīdīgais jautājums ir par to, no kurienes nauda nāks. Runa ir par maksājumiem no ilgtermiņa vai mūža apmācības programmas. Tas atkal un atkal atkārtojas. Man jau pašai apnicis klausīties, kad es atkal atkārtoju, ka tā ir viena no prioritātēm, kāda mums ir, un nekas jauns taču tas nav. Nu, kopš 2000. gada mums ir Lisabonas programma, jau gandrīz desmit gadus. Un tomēr komisija joprojām šķiet nav spējīga um, piešķirt pietiekam daudz naudas mūsu prioritātēm, bet neraugoties uz to, kolēģi, lieku jums pie sirds balsot par šo 33. pārvietojumu, ko jums tikko izdalīja. Paldies, Juta! Lūdzu, vai ir jautājumi, komentāri? Izskatās, ka nē, kas par? Paldies, kas pret? Trīs atturējās, divi atturējās, nē, četri, četras personas atturējās. Zaļajiem un guvē šis pārvietojums netīk. Pārvietojums tika pieņemts, un mēs varam pieņemt pie 36. lūdzu juta. Arī šeit nekādas lielas problēmas nav. Es piekrītu šim pārvietojumam, runa ir par to, ka vajag vairāk naudas Eiropas attīstības dienu finansēšanai un jānodrošina lielāks informācijas apjoms par Eiropas attīstības politiku. Bet tomēr man ir jautājums komisijai. Jautājums ir par 35. un 36. Abas, abos gadījumos, kaut gan 35 mēs esam nolikuši malā, bet abos gadījumos Tātad vēl nav pieņemts galīgais lēmums par vienošanos, un mēs nevaram vēl pretendēt uz budžeta līdzekļiem šajā gadi, gadījumā, bet 35. pārvietojumā vai pieprasījumā ir runa par 1,8 miljoniem eiro, bet 36. par 1,6 miljoniem eiro. Kur tad palika šī starpība? Paldies! Vai kāds var atbildēt uz šo jautājumu? Lūdzu! Paldies, priekšādātāji! Es sapratu jautājumu, ko darīt ar līdzekļiem, kas ir vēl šajā uh, postenī. šajā pozīcijā. Ja ir noteikta zemāka summa gadam, tad līdzekļu pārvietojums tiek izmantots gadījumā, kā 36. pārvietojumā, proti eh, piešķirot informāciju Eiropas attīstības dienu pasākumu finansēšanai un informācijas un reklamēšanai un tā tālāk šajos pasākumos piedalās eh, neat, eh, nevalstiskās organizācijas un jaunatīstības valstis. Paldies, lūdzu, Haugas kundze. Mēs varam šo jautājumu varbūt atrisināt divpusējās pārunās. Tā nebija atbild uz manu jautājumu, bet manuprāt, tas tagad arī nav tik svarīgi. Es gribēju vienkārši, lai komisija pamana tādu acīs krītošu pretrunu. Uh, no vienas puses 1,8 miljonu netiek pielāgu, piemēro. Tas... Man interesē šie 400 tūkstoši eiro, bet kopumā es tomēr par 38 pārvietojumu aicinu jūs balsot par. Paldies! Kas pār šo 36. Paldies! Pret divi cilvēki atturās pieņemts. Trīsdesmit septītais par Afganistānu Juta. Paldies! Es atkal atkārtošu ka komisija neuztver mūs nopietni. 17. pārvietojums, tajā pagājušo reizi bija runa par Šanhaju, un mēs teicām, ka mums vajag 5 miljonus tieši šeit, tieši šoreiz. Un tad mēs atzinām, ka Afganistānai šī nauda nav vajadzīga un varam to piešķirt Šanhajas pasākumam. Un pēc ilgām diskusijām arī saņēmām atļauju. Un tagad komisija pēkšņi paziņo, ka 5 miljonus tai vajag, jo ir atlikuši vēl neapmaksāti rēķini par vēlēšanām Afganistānā. Un šie 5 miljoni, ko mēs saņēmām 17. tie tagad ir pārnest 37. un mēs varam pretendēt šādā veidā. Uh, Nu, protams, to jau tā varētu darīt, bet īsti nopietna attieksme pret budžetu tā nav. Un es aicinu kolēģus atbalstīt 37. pārvietojumu. Par kādām runa, vēlēšanām ir runa? Es īsti nesapratu, saka priekšēdētājs. Prezidenta vēlēšanām otrā vēlēšana kārta taču nemaz nenotiek, vai šī nauda vispār ir nepieciešama? Vai tā ir paredzēta izmantošanai opija ražošana, vai komisijas pārstāvis varētu mūs apgaismot par jaunākajiem notikumiem, jo varbūt divu dienu laikā kaut kas ir mainījies, vai tiešām notiks otrā vēlēšana kārta? Lūdzu, komisijas pārstāvis. Nē, varat mums atbildēt? Jā, es mēģināšu atbildēt. 17. līdzekļu pārvietojumā, kur aprakstīja uh, referente. Mēs lūdzām piešķirt vai pārnest 5 miljonus, lai finansētu Šanhajas pasākumu, un par to bija zināms. Un laika apsvērumu dēļ vienkārši lai neko neaizkavētu un nenokavētu, mēs pieprasījām šo naudu un pielāgošana notiks pēc iespējas ātrāk gada laikā. Mēs ziņojām par to jau no, sā, no paša sākuma, ka šis pielāgojums būs jāveic un tiks veikts. Un tagad par to, kā izlietot 5 miljonus. Plānojot Afganistānai palīdzību, Runa ir arī par demokrātijas procesu atbalstu un pārvaldes institūciju nostiprināšanu. Un nav runa tikai par otro vēlēšanu kārtu, bet viss šis process kopumā un eh, attīstība nākotnē, par to mēs domājām, plānojot šīs naudas izlietojumu. Un, protams, kā arī vēlēšana process būs jānovēro gan uh, valsts līmeņa vēlēšanās, gan pašvaldību vēlēšanās. Un runa ir arī par uh, piedalīšanos vai par uh, vēlēšanu demokrātijas sistēmas attīstību. Nav runa tikai par otro vēlēšanu kārtu. Lūdzu, vai jūs varat papildināt? Nē, uz jautājumu jau tika atbildēts. Runa nav par 2009. gada prezidenta vēlēšanām, bet arī par vēlēšanām, kas notiks nākamajā gadā. Paldies! Ceram, ka šīs vēlēšanas arī notiks. Lūdzu, referentai vārds. Jūs uzklausījāt, jūs tagad atbalstāt šo. Kas par? Paldies pret. Paldies. Trīs pret, nē, četri un atturās. Viena, viena persona atturās. Paldies. Līdz ar to 37. ir pieņemts, 38. pārvietojums par reģionālo fondu. Šeit runa ir par pārvietojumiem kohēzijas politikas ietvaros EFRE un kohēzijas fondā. Un jautājums jau ir pārunāts, līdzekļi iet šurp un turp un atpakaļ. Un jautājums ir, vai mums, vai mēs šeit sastopamies ar kārtējos slikto plānošanu. Dalība valstis budžeta gada sākumā Uh, var iesniegt pieprasījums, un mēs tām arī jautājam, un, lai mums būtu priekšstats par to, cik kur naudas būs nepieciešams. Un kāpēc ir tā, ka mums atkal no jauna ir jāsaņem šie pārvietojumi pieprasījumi? Kāpēc tā sanāk? Paldies! Komisija lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es īsi paskaidrošu. Līdzekļi tiek pārvēto, pārvietoti no pozīcijām, kas saistās ar kohēzijas fonda līdzekļiem, sākot no 2006. gada. Lielākā daļa programmu tika īstenotas, bet Eiropā ir nepieciešams, ir tā saucamais obligātais līdzfinansējums 80% un runa ir par to, kā pārbaudīt, par to, kā šīs programmas tiek pārbaudītas, kā tās ir realizētas. Un reģionālā attīstības programma 2009. gadā tika papildināta ar tādiem kā iepriekšējiem maksājumiem no komisijas, proti, lai varētu ātrāk pieņemt vai vienoties par pasākumu paketi. Un līdzekļu pieprasījumi bija jāizskata pēc programmas uh, īstenošanas novērtējuma. Un papildus nāca klāt vairāk miljārdi eiro, kā iepriekšējie tādi avansa maksājumi. Un tagad maksājumu apropriācijas, ko mēs nevarējām izmantot no iepriekšējā laika perioda, tiek izmantotas dalību valstu kompensēšanai, kas piedalās jaunās programmās. Paldies! Lūdzu, Juta, ja tas tā ir, kā jūs sakāt, ja tiešām tā ir, tad es varu uh, jūs uzslavēt. Komisija ir bijusi spējīga ātrāk uh, pārviet, pārnest naudu dalību valstu vajadzībām. Tad es uh, atbalstu šo pieprasījumu un aicinu kolēģus darīt to pašu. tas ir varbūt tāds izņēmuma gadījums, Janoš, nu, bet nu lai nu būtu. Ļoti labi, paldies! Ja vairs nav komentāru vai jautājumu, tad lūdzu balsosim par šo pārvietojumu, kas par pret, trīs un atturās pieņemts. 39. pārvietojums patēriņa vai patērētāja politika. Te man nekas daudz nav sakāms. Mums ir paredzēts izvietot tā saucamos patērētāju. Dann auch umgesetzt werden kann, dann möchte ich mich dem überhaupt nicht verschließen. Um, tādas kā ierīces, kas pētīja patērētāju rīcību. Uh, Un es varu ieteikt jums tikai atbalstīt 39. Um, pārvietojumu. Paldies! Lūdzu, balsojam, kas par, pret, atturās. Viena persona atturējās līdzīgi kā iepriekš. 40. pārvietojums jūta. Šeit ir neliels sarežģījums. Mēs zinām, ka budžeta procedūrā rezervi vēlējās noskaidrot vides komiteja, kas īsti, kā EFSA var paskaidrot, kas notiek ar tās personālu, un tāpēc es vispirms gribēja, lai viss tiktu noskaidrots, kā to vēlējās vides komiteja, un tas arī padara nevajadzīgu pamatojumu šim pārvietojumam. Es tikos ar vides komiteju, jautājums šodien ir koordinātoru darba kārtībā, un es ceru, ka mēs saņemsim signālu par to, kas tika izlēmts. Lūdzu, kolēģus atlikt šo pārvietojumu, tātad balsošanu par to līdz brīdim, kad saņemsim ziņas no vides komitejas par to, vai šo EFSA rezervi var izmantot tā, kā to vēlas EFSA. Paldies! Tātad mēs referente iesaka šo balsojumu atcelt uz kādu no nākamajām sanāksmēm, un tad, kad tiks saņemts atzinums no atbildīgās komitejas, 41. pārvietojums arī šeit. Šeit runa ir par EFSA rezervi, ko mēs vēlamies izmantot citiem pasākumiem, jādomā, ka te iebildumu nevarētu, ne, iebildumu nevarētu būt, tie ir pasākumi riska menedžmentam, komunikācijai par cūku gripu, un iespējams, kā ar šo problēmu mums nāksies sastapties arvien vairāk, un tāpat runa ir par atbalstu uzņēmumiem, Tāpēc es varu to atbalstīt, bet man ir tikai vēl viens jautājums. Varbūt es kaut ko neesmu sapratusi. Komisija ir rakstījusi pieprasījuma pamatojumā, ka savstarpējās palīdzības iespējas ir pirmkārt jāizmanto šajā veselības um, rīcības programmā, Un attiecīgā aģentūra Stokholmā šeit ir galvenais partneris, un tad paliek jautājums, kāds gan sakars EFSAI ar uh, informācijas pasākumiem par cūku gripu. Es vienkārši īsti nesaprotu. Es labprāt saņemtu atbildi uz to. Paldies! Lūdzu, komisija! priekšsēdētāji. Es eh, šobrīd nevaru atbildēt, bet atbildēšu rakstveidā. Um, EFSAS pārstāvji šeit ir lūdzu. Dosim vārdu EFSAS pārstāvim. Oui, je, je... Atvainojiet, es um, mazliet novēršu uzmanību. Es varbūt nesapratu pilnībā jautājumu. Tātad līdzekļu pārvietojumam jābūt tādam, lai mēs varētu turpināt strādāt un īstenot savus pasākumus, lai procedūra kļūtu efektīvāka. Un varbūt mēs varētu, es varētu jums atgādināt, ka runa ir par EFSAS rezerves līdzekļiem, kas tiks izmantoti veselības aprūpei. Un EFSA varbūt tiešā veidā nav atbildīga par šo jomu. Jā, šeit varētu rasties pārpratums, bet līdzekļu pārvietojums ir tāpēc, ka mainās līdzekļu saņēmējs. Līdzekļi ir paredzēti veselības aprūpes um, finansēšana, kampaņas finansēšanai, ņemot vērā cūku gripas pandēmiju. Varbūt es vismaz daļēji atbildēju uz jūsu jautājumu. Paldies! Referentei lūdzu vārds. Tā tad runa ir par līdzekļu pārvietojumu Un mēs neesam, uh, nu, tā nav, tas nav obligāti, ka mums šodien būtu jāpieņem lēmums. Lūdzu, referente. Varbūt es tomēr varētu konkrēti vērsties pie EFSAS pārstāvja. Runa ir par to, ka komisija paskaidro šajā pieprasījumā, kāpēc tā šo naudu vēlas. Pret to man iebildumu nav. Un tad ir communicators networks meetings, kuriem ir jāsaņem 200 tūkstoši eiro saskaņā ar šo pieprasījumu. Un te ir rakstīts, ka šī Eiropas pārtikas drošības aģentūra un veselības uh, um, aizsardzības aģentūra tiek iesaistīts. Es vienkārši nesaprotu, kāds sakars EFSAI ir ar cūku gripu. Es saprotu, ka budžeta speciālisti varbūt nav tie, kas uz to varētu atbildēt. Bet kā jūs varat izskaidrot šo EFSAS iesaistīšanos pasākumos, kas ir domāti cūku gripas ierobežošanai? To, ka līdzekļi nāk no EFSAS rezerves, to es saprotu. Lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Paralēli pasākumiem pret cūku gripu notiks dažādas informācijas kampaņas, dažāda rakstura informācijas kampaņas. Un es esmu diezgan labi informēta un esmu saņēmusi tādu pretrunīgu informāciju un dažāda veida kalkulācijas par nepieciešamajiem līdzekļiem. Mums ir gan veselības aģentūra, gan ļoti augsti kvalificēti darbinieki, un Eiropas pilsoņiem ir uh, tiesības saņemt ticamu informāciju par to, kas īsti notiek un kādi var būt par uh, blaknēm, kas var rasties uh, pēc vakcinācijas. ir radušās problēmas, ir konstatēts problēmas Vācijas reģionos, un šeit pastāv dažādas pastāv dažādas vakcīnas, kas tiek piedāvātas tirgū, un katram ir jābūt uh, iespējai pašām pieņemt lēmumu, jo runa taču ir pa, par cilvēku veselību. Cilvēkiem ir vajadzīga ticama informācija. Paldies! Rainerbēga, lūdzu. Tātad, ja es būtu šeit pārtiks nekaitīguma aģentūras pārstāvs, tad man būtu pavisam vienkārši arguments. Tāpēc, ka šī te gripa tiek pamatot vai nepamatot saukt šajā vārdā. Tātad cūku gripa. E, ir arī tādi zinātniski komentāri, kas apšauba šo nosaukumu, bet nu, šis nosaukums ir un EFSAI citu aģentūru tīklā arī ir eh, šis te uzdevums eh, vērtēt pārtikas produkts. Un tā kā ir šis te nosaukums, tad noteikti sabiedrībā Eiropā ir arī diskusijas par to, vai nu no šīs te uh, dzīvnieku jomas uh, kaut kas uh, varētu nākt. Tas droši vien nav par gripas uh, vīrusiem šeit runa, bet tāda emocionāla vērtēšana notiek. Un tāpēc EFSA uh, Uh, šeit piedalās, un tas taču būtu tāds uh, skaidrs un vienkārši arguments arī no šīs aģentūras puses. Si bien, ja es pareizi saprotu, tad uh, Raimers Bēge mums piedāvā uh, palielināt līdzekļu apjomu šai aģentūrai, lai tā varētu uh, Uh, sniegt informāciju un veicināt cūgaļas patēriņu vismaz tiem cilvēkiem, kas nepiedara reliģijām, kas to aizliedz. Vai komisija vēlētos atbildēt uz referents jautājumu? Jā, paldies priekšsādātājiem. Es tikai gribētu atbildēt uz šo te jautājumu par informācijas aktivitātēm. Uh, Mums ir jāņem vērā uh, komisijas atbildība Eiropas līmenī par sabiedrības veselību. Un uh, komisijas darbs uh, galvenokārt ir informācijas apmaiņa, ekspertu apkopošana, labākās prakses apkopošana, uzraudzība un subsidiatātes ievērošana. Tātad šeit ir arī ļoti spēcīgs dalībvalstu atbildības joms, kas tiek ņemts vērā. Uh, un pilsoņu informēšana ir būtiska daļa no uzdevumiem, kas tiek veikti dalībvalstu līmenī. Un Eiropas līmenī tiek veikts šis te papildu darbs, lai sniegtu informāciju nacionālā līmenī. Bet, nu, es ļaušu tomēr EFSA kolēģim atbildēt par EFSA lomu. Jā, varbūt es jums varētu sniegt nedaudz informācijas kas ir drīzāk tehniska un netik daudz saistīta ar budžetu. EFSA ir aģentūra, kas vērtē pārtiks nekaitīgumu. Un kā jau tas ļoti skaidri tika teikts, tad um, ir saikne starp infekcijām, kas varētu attīstīties uh, cūgaļas, cūka audzēšanas jomā, un tas varētu ietekmēt arī cilvēku veselību. Un ir dažādas organizācijas, kas eh, strādā pie dzīvnieku labturības un pie cilvēku veselības un rūpējas par to, lai būtu eh, attiecīgie pasākumi, lai tiktu sekots vīrusa kustībai un lai tiktu informēti cilvēki par pastāvošajiem vai iespējamiem riskiem cilvēku veselībai. Kā mēs zinām, tad cilvēku veselība un dzīvnieku veselība ir cieši saistīts jomas. Jo Un tāpēc mums ir arī šis saziņas tīkls, kur ir izveidojusi Eiropas uh, komisija. Kādus secinājumus tad izdarītu uh, referenti no šīs viedokļa apmaiņas? Uh, mans uh, jautājums ir saņēmis atbildi, un tāpēc es piedāvāju kolēģiem atbalstīt šo te pārvietojumu. Ja jums ir vajadzīga šī informācija un vajadzīga nauda šai informācijai, tad vajadzētu pēc iespējas drīzāk to panākt. Paldies! Kurš atbalsta šo te uh, pārvietojumu cūku jomā? Paldies, kurš ir pret? Paldies, atturas. Divi atturas, tātad pieņemts. Tad mēs tagad varam uh, pāriet uz uh, attīstības valstu jautājumu. Mēs šeit runājam par uh, pārtiks palīdzību Un es domāju, ka tas skaidrojums, ko komisija šeit ir sniegus, kāpēc nauda ir vajadzīga un kur šī nauda nonāks, tas viss ir loģiski, un mēs varam to arī skaidri redzēt. Jautājums ir tikai par to, no kurien šī nauda nāk. Un te mums ir jājautā vai ar to joprojām pietiks, vai ar šo naudu pietiks eh, sniegt šo te attiecīgo atbalstu. Tur ir Kosova, Gruzija, eh, kas ir skārtas no šī finansējuma. Varbūt jūs varētu par to nedaudz kaut ko pateikt. Paldies. Komisijas pārstāvim vārds. Paldies, priekšsādātāji! Runājot par šo uh, finansējumu izcēlesmi makroekonomiskajai palīdzībai. Šeit ir jāizpild zinām nosacījumi, ir jābūt uh, programmai, kas tiek apstiprināta, un, lai to panāktu, ir jābūt vienošanās starp starptautiskajām finanšu institūcijām un attiecīgo valsti. Un tad tiek pieņemts lēmums šo instrumentu iedarbināt, balstoties uz kopienas budžetu, kur tad pieņem padome. Šajā posmā, šajā situācijā būtu iespējams tikai Uh, daļēji izmantot uh, tieši Kosovas gadījumā. Uh, nav izpildīti nosacījumi, lai mobilizētu naudu. Un mēs nezinām, cik daudz naudas būs šajā pozīcijā līdz gada beigām. Uh, 18 mēnešus iepriekš, kad tiek piedāvāts provizoriskais budžeta projekts, bieži vien ir eh, grūti prognozēt, cik naudas tiks izmantots, un mēs nevaram arī uh, to prognozēt, jo uh, nav izpildīti noteikumi. Tātad ar astoto pārvietojumu, kur mēs izmantojam rezerves, un to mēs ielikām rezervē budžeta procedūrā. Uh, lai saņemtu papildus informāciju, tad mēs saņēmām šo papildus informāciju, un tad bija šis te uh, 50 uh, miljoni Kosovai, uh, 56 Gruzijai un 3 miljoni uh, izvērtēšanai. Tie bija 99 miljoni, bet tie tagad nav vajadzīgi. Un tieši Kosovā nav vajadzīgi. Uh, proti, Kosovas daļā tur ir mainījusies informācija, vai es nepareizi sapratu? Komisijas pārstāvis, kurš atbildēs uz šo jautājumu, ja jūs atļausiet, priekšsādātāja kungs, Papadopulos kungs, mans kolēģis, atbildēs uz šo jautājumu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju tikai jums sniegt nedaudz informācijas par šo jautājumu, par makroekonomiskās atbalsta budžeta pozīciju. Tās programmas, kuras mēs uzsākam, ir Gruzijai 46 miljoni, tas ir ziedojuma veidā, un 35 miljoni Armēnijai ziedojuma veidā un 65 aizdevuma veidā. Šie divi priekšlikumi komisijā tika pieņemti. Tātad komisijas priekšlikumi tika pieņemti pirms divām nedēļām. Tie bija padomē, parlamentā, un mēs uzturam ciešus kontaktus ar komisiju. Uh, Uh, rinta komiteju parlamentā, un mēs gaidām, uh, ka lēmumi varētu tikt pieņemti droši vien decembra pirmajā pusē, un tad mēs varētu pieņemt uh, saistības 2009. gada budžetā. Mums ir apstiprinājums par Grūzijas programmu un ir jauna programma Armēnijai, kas aizstās zināmā mērā to, kas bija plānots Kosovai budžeta gada sākumā. Paldies! Jūta. Jā, priekšsēdētāji. Es. Eh, man vienmēr ir grūtības nedaudz tās saprast, ka atsevišķās dažādās budžeta pozīcijās tiek dažādi izmantota nauda. Mēs to runāsim par citu pārvietojumu, kur mums ir jādod Kosovai vairāk naudas, un tur ir runa par citiem pasākumiem. Es domāju, ka mēs varam uh, mēs nevaram izvairīties no pārtiks palīdzības instrumenta Gānai, un tāpēc es eh, piedāvāju kolēģiem atbalstīt šo līdzekļu izmantošanu. Bien, donc votre proposition, monsieur... Tātad jūsu priekšsalikums, es esmu pār šo pārvietojumu. Ļoti labi, kurš ir pār šo pārvietojumu? Jo, merci. Paldies, kurš pret? Atturas? Labi. Tātad tas ir pieņemts. Tātad, eh, ko es jums piedāvāju tagad? Referents kundze ir tas, ka mēs atgriežamies pie šī te globālā, jeb vispārējā pārvietojuma, jo šie te individuālie pārvietojumi nav tik steidzami, un tos var atlikt uz nākamo sēdi izņemot info 5. Vai mēs varētu paskatīties info 5 un pēc tam šo te uh, vispārējo pārvietojumu, tad turpināsim ar turpmāko uh, darba kārtību. Info 5 ir pēdējais. C'est info 4 ou info 5 Je ne l'ai pas dans, mon, dans mes papiers. Non. Vous, vous l'avez, madame Das ist das, okay. ja. Ja, mm. okay. ja ähm, Donc, excusez-moi. Donc. Atvainojiet. Tā tad, eh, tā kā mēs varbūt eh, ievilksim, mums ir ievilkusies darba kārtība, tad es gribētu piedāvāt šodien lemt par uh, pārvietojumu projektiem, kur mums ir termiņš noteikts. Un tad mēs varam skatīt darba kārtību, un ja sēdz beigās paliks vēl laiks, tad mēs varētu izskatīt vēl šos netik steidzamos pārvietojumus. Tātad tagad būs pēdējais info 5 pārvietojums, un tad mēs atgriezīsimies pie vispārējiem, jeb globāliem pārvietojumiem, jo visu, uh, visu komisijas pārstāvi pie mums ir ieradušies. Referents kundze, vai jūs esat gatava? Jā. Tātad, kā jau nosaukums saka, tas ir tikai informācijā, jo komisija šeit uh, vienkārši pārlieka naudu no vienas budžeta pozīcijas uz citu. Šeit ir runa par, kā lai saka, par uh, izsolēm, par uh, administrācijas līgumiem, uh, bija tāds vecs instruments, itpak, to aizstāja īsa instruments. Es domāju, ka mēs varam to atbalstīt, tātad info uh, vienkārši pieņemt zināšanai šo informāciju. Paldies! Referents kundze tātad uh, piedāvāt uh, pieņemt šo info 5 pārvietojumu. Tad pasu vedu objekciju. Neredzu, ka kāds iebilst. Kurš par? Paldies, pret. Trīs atturas. Tā tad neviens neiebilst, un mēs uh, pieņemam. Un tagad referents kundze. Jā, tagad ir runa par 49. pārvietojumu, kur ir runa par humāno palīdzību Dienvidaustrumāzijai. Es domāju, ka šeit mēs uh, neesam negatīvi noskaņot pret to visu, tad to mēs tagad varētu jau noslēgt, un tad komisija varētu ar mūsu balsojumu strādāt. Mums tas nav vēl jādara, mums vēl būtu laiks līdz decembra sākumam, bet es domāju, ka šeit ir runa par humāno palīdzību Filipīnām, Vietnamai, Kambodžai un Lausai, un arī Sumatrai, kas visas ir cietušas no dabas katastrofām. Uh, bija gan taifons, gan zemestrīts, kā nu kurā valstī, un tur mums vajadzētu sniegt palīdzību, un es būtu par to, ka mēs jau tagad par to nobalsotu. Paldies! Es pieņemu, ka neviens neiebilst, tāpēc kurš atbalsta 49. pārvietojumu? Paldies! Kurš pret? Viens pret, atturas, neviens neaturas. À, es atvainojos, viens atturas. Līdz ar to šis te 49. pārvietojums ir apstiprināts. Un tagad mēs varam atgriezties pie globālā pārvietojuma referents kundze. Vai jūs varētu apkopot to, ko jūs teicāt agrāk? Un tad mēs lūksim uh, ģenerāldirektorātu pārstāvjiem izteikties. Tad, tad vēlreiz atkārtoju, mēs redzam, ka līdz ar šo vispārējo pārvietojumu nauda tiek. Uh, prasīta no tādām budžeta pozīcijām, kuras mums bija ļoti būtiskas. Proti, lai nodrošinātu eh, pienācīgu budžeta īstenošanu budžeta procedūras ietvaros. Un tāpēc eh, jūs arī esat šeit ielūgti, eh, lai mums atbildētu, kāpēc tieši šīs budžeta pozīcijas, kas mums bija tik būtiskas, piemēram, <coughs> Uh, izdevuma kategorijā 1A, kur ir runa par mūsu konkurētspēju, mēs jau uh, tātad ilgi, gandrīz jau desmit gadus par to runājam, ka mums Eiropas Savienības konkurētspēja kopumā ir jākāpina, un to mēs darām ar šīm programmām, kas ir mūsu rīcībā. Bet uh, šajās budžeta pozīcijās uh, netiek izmantot šīs tas summas, šī nauda netiek izmantota. Un vienlaicīgi mūs izbrīna tas, ka mēs zinām, ka ceturtajā izdevuma kategorijā mums ir ļoti maz līdzekļu, un šis te ciešais uh, uzvalciņš, kas ir iešu uzšūts ar šo te finanšu plānu, vienmēr ir bijis par šauru katru gadu ka tur vēl tiek ņemta nauda ārā no budžeta pozīcijām, un uh, Šeit mēs labprāt saņemtu paskaidrojumus. Paldies! Kurš runās komisijas vārdā kā pirmais? Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu piedāvāt sākt ar pētniecības uh, izdevumiem, kas ir tas, jautājums, kur ir daudzi palielinājumi un samazinājumi. Mums ir eh, pārstāvis no pētniecības ģenerāldirektorāta Vispontiena kungs. Jā, paldies. Pirmkārt, vispārējā pārvietojuma pieprasījums nenozīmē, ka tas palēnina mūsu septītās pamatprogrammas īstenošanu Septītā pētniecības pamatprogramma, tāpat kā citas programmas, ir balstīts uz noteiktu ciklu. Mēs izskatām priekšlikumus un vedam sarunas par projektiem. Un visa šī te budžeta procedūra balstās uz vidējiem rādītājiem. Dažkārt uh, Eh, tas aizņem vairāk laika, dažkārt mazāk laika, un 2008. gadā mums izdevās pātrināt sarunas, kas deva mums iespēju veikt maksājumus ātrāk, tātad agrāk 2008. gadā. Sārunu posms notiek parasti ga budžeta gada beigās, un tāpēc ir eh, grūti to ņemt vērā nākamajam gadam, un bieži ir tāds pātrinājums, bet eh, dažkārt ir drīzāk palēninājums. Uh, Bet tas ir tāds īslaicīgs palēninājums. Tas ir tikai par dažiem mēnešiem, un apropriācijas tiks iztērēts nākamā gada sākumā. Gribu atgādināt, ka tagad mēs runājam par uh, apropriācijām uh, pirms finansējumam. Šie te uh, līgumi uh, tātad šīs te naudas ir saistītas ar tiešiem līgumiem, un uh, saistīts ar uh, līgumu parakstīšanu, bet tas nenozīmē, ka tas ir noticis uh, uh, tāpēc, ka mēs neesam izmaksājuši naudu, ka tāpēc netiks parakstīt līgumu, ka ieviešana tiks palēnāt. Nē, tas vienkārši ir tāds neliels uh, sastrēgums gada beigās, uh, bet tas tiks atgūts. Mums tā vienkārši ir jārīkojas. Paldies! Vai mēs varētu uzklausīt arī citus komisijas pārstāvjus? tātad brīvības, drosības un tiesiskuma ģenerāldirektorāts. Labrīt! Jā, mums e, ir vajadzīgi maksājumi e, um, patvērumu fondiem, integrācijai un e, visu dalību valstu gada programmas pilnībā tiek ieviestas un tāpēc ir uh, vajadzīgs pirmsfinansējums un uh, iepriekšējie maksājumi lielā apmērā, lai uh, īstenot programmas. Apmēram 80 miljonu eiro mums ir vajadzīgi kopumā, mums ir pieejama apmēram 30 miljonu eiro, un tāpēc mēs prasām 57,9 miljonus, kas mums nav maksājumu apropriācijās. Paldies, kundze! Uh, Agrī ģenerāldirektorāts uh, Džons Owens Nē, neviens nepārstāv agrī eh, ģenerāldirektoru. Ekfin, Papadopulus kungs, man tiek teikts. Papadopulus kungs ir šeit. Lūdzu. Eh, eh, runājot par vispārējiem pārvietojumiem. Tā ir tā pati problēma, kur mēs tikko apspriedām, runājot par iepriekšējo budžeta grozījumu 42. un runājot par makrofinanšu palīdzības budžetu. Katru reizi maksājumi ir atkarīgi ne tikai no komisijas lēmuma par jaunām programmām, bet arī par, atkarīgi no tā, kā tiek ieviestas esošās programmas. Un šeit mēs runājam par uh, valstīm, kur tika pieņemts iepriekšējiem gadiem un kur ir problēmas ar ieviešanu. Jo dažiem no eh, saņēmējiem ir grūtības izpildīt nosacījums, par kuriem ir eh, notikusi vienošanās komisijā. Tātad um, mēs gribētu saglabāt maksājuma apropriācijas kas ir diezgan mazi apjomi Libānai. Un iespējams būs jāmaksā daļa arī jauniem lēmumiem, kas vēl tiks pieņemt līdz gada beigām. Tātad es domāju, ka šo uh, līdzekļu atbrīvošana neietekmēs kādas budžeta pozīcijas izmantošanu vai neizmantošanu turpmākajos gados. Uh, mums vajadzēs uh, turpmākajos gados vairāk līdzekļu, jo īpaši 2010. gadā. Paldies! Vai jūs varētu lūdzu nedaudz klusāk uzvesties zālē? Mums uh, ir tagad jābalso un būs jākoncentrējas. Brabanta kungs eh, vai jūs kolēģis. Paldies! Tātad no paplašināšanas ģenerāla direktorāta mēs atdodam 52 miljonus eiro maksājuma apropriācijās, jo ir šis te noteikums, ka maksājumi seko līgumiem un divās eh, jaunajās eh, dalībvalstīs un Kipras ziemeļos mēs neesam panākuši pietiekam progresu. Rumānijā un Bulgārijā uh, Mēs esam uzticējuši, protams, jaunajām dalībvalstīm finansējumu pārvaldību, pārējais instruments un noteikti decentralizēta ieviešana, bet eksante komisija to kontrolēs. Un šīs kontrolas ietvaros mēs esam uzsvēruši zināms trūkums. Rumānijas iestādes ir ļoti pozitīvi reaģējuši, daži projekti ir atcelti un Bulgārijas iestādes ir reaģējuši atšķirīgi. Uh, Tātad, zinām, brīdi komisijai bija pienākums atsaukt uh, akreditāciju divām ieviešanas aģentūrām. Ziemeļ Kiprā tur varētu Endriju izteikties pēc tam, kad es izteiksošu par šīm divām lietām. Ir tiešām žēl, ka šie projekti tika pazaudēti, bet mums ir tas jāskata arī pozitīvi, jo šī te ekspost kontrole uh, bija ļoti vērtīga, un tur tika gūtas mācības valstīm, kas noderēs turmākajos gados dažādu fontu izmantošanā. Tas ir tas skaidrojums, ko es varu dot priekšsēdētāji. Paldies, Andrew! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk ETKO ģenerāla direktorāta vārdā uh, Dupre de Pombrion kungs. Jā, es esmu ieradies priekšsēdētāja kungs. Paldies! Es domāju, ka mēs varam atbalstīt uh, uh pētniecības ģenerāla direktorāta kolēģi teikto 21. Um, budžeta pozīcijā, kuras ir attīstības sadarbības instruments, uh, un um, tur galvenokārt tas tiek ieviests ar priekšlikumu izsludināšanu, un šeit Mums ir tādi paši termiņi kā pētniecības programmām, un tad, kad mums ir jāizvēlas programmas un uh, līgumi, kam piešķiet finansējumu, tas nav atkarīgs no mūsu apņemšanās. Mēs uh, cenšamies uh, visu izpildīt tā kā noteikts, bet dažkārt termiņi ir atšķirīgi nekā tie ir apropriācijām. Paldies, man saka, ka agrī pārstāvis tagad ir šeit, un Hons Gonzāles eh, pārstāv šo ģenerāldirektorātu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Četras pozīcijas ir eh, piedāvātas, tie ir apmēram 30%. Un Turcijas iestādes nevarēja pilnībā absorbēt šos līdzekļus, eh, tie tiks vēl izmantot 2010. gadā, bet vairums no līdzekļiem, apmēram 70%, eh, par to izmantošana tika lēmts pagājuši gadu, bet pilnīgi viss nebija īstenojams. Un eh, maksājuma aģentūras tur nedarbojās uz vietas līdz 2009. gadam. Tas noved pie tā, uh, ka avansu maksājumi un papildus apropriācijas nevarēja tikt izmantoti. Très bien, je vous remercie. Donc, euh, Paldies. Referentes kundze uzklausīja komisijas dienas paskaidrojums, runājot par vispārējiem pārvietojumiem. Vai ir vēl kādi citi kolēģi, kas vēlas uzdot jautājumus? Helga, lūdzu. <clears throat> Jā, yeah, thank you, chair. Um, I would like to come back. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs vēlējos atgriezties pie diviem jautājumiem. Tātad par samazinājumu um, energoefektivitātes un atjaunīgo energoavotu fondā. Un mēs vienmēr esam skaidri un gaiši pateikuši, ka mēs vēlamies uh, šeit spēcināt visu kopīgo pozīciju, pātrināt lietu gaitu. Nu, kādēļ šeit ir samazināt līdzekļu pēkšņi? Un vēl kas, nu tāds uh, varbūt mazāks jautājums detaļa, bet par Eiroglobu Es zinu, ka bija izvērtējums ziņojums. Vision guys of um, DG Communication. Man bija sarunas ar ģenerāla direktorātu Communication, un viņi piedāvāja naudu, kas netiks izmantot šim projektam, izmantot, piemēram, uh, dažādiem kultūras saziņas pasākumiem. Tagad viens miljons tiek ievietots atpakaļ vispārīgajā pārvietojumā. Nu, es īsti nesaprotu, kas tas īsti ir. Merci, Paldies, kurš atbildēs uz uh, Tripels kundzes uzdoto jautājumu. Ļoti konkrēts jautājums, lūdzu. Paldies! Par Geref runājot šo energoefektivitātes fondu, mēs nevēlamies samazināt līdzekļus. Tas ir energoefektivitātes un atjaunīgo energovotu globālais fonds. Bet divi miljoni maksājumu apropriāciju tiek pārnest uz nākamo gadu. Šos divus miljonus nevarēja izmantot šogad, jo eh, veicot sagatavošanas pasākumus bija vilcināšanās. Bet kopīgā summa nemainās tieši kopīgā summa, kas atvēlēta šim projektam. Līdz ar to es domāju, ka viss ir leģitīmi un saskaņā ar eh, noteikumiem. Paldies! Jūta! Nu, vēl viens jautājums ir palicis neatbildēts. Otrais jautājums, ko uzdeva Helga. Kas notika ar Eiroglobu atvēlētajiem līdzekļiem? Kas netika izmantot kultūras eh, aktivitāšu finansēšanai? Vai mēs varam saņemt atbildu uz šo jautājumu? Oui, oui. Monsieur le Président, là, là aussi il s'agit des, des... Priekšsēdētāji. Tie, tās arī ir maksājuma apropriācijas. Un jārunā arī par tempiem, par laikiem. Mēs nerunājam par maksājumiem, saistībām, par finansējumu. Nē, galvenais šeit ir laika faktors. Es dom, domāju, ka varētu labāk to nosūtīt rakstiskā veidā, jo kolēģi no ģenerāla direkcijas vēl nav ieradušies. Referents kundze, nu kādi secinājumi jums rodas to visu noklausoties? Jā. Mani secinājumi ir tādi, ka pats par sevi saprotams mums, nu komisijai, beidzot ir labāk jāsāk īstenot savu labā grība Un, neskatoties uz to, es kolēģiem piedāvāju tādā redakcijā balsot par šo vispārējo pārvietojumu. Paldies! Labi, paldies! Kurš ir par pārvietojumu? Kurš ir par? Pret? Atturas? Viens, ne, divi kolēģi atturējās. Ļoti labi. Līdz ar to esam nobalsojuši par eh, vispārējo līdzekļu pārvietojumu. Tagad vēlējos pavaicāt eh, komisijai, ņemot vērā arī referents kundzes uzdotos jautājumus. Mēs budžeta komitejā patiešām ar nožēlu atzīstam, ka mums ir jāpārbauda līdzekļu pārvietojums eh, tik lielā apjomā pašās gada beigās, un ir vēl daudz līdzekļu pārvietojumu, par ko mēs šodien pat nevarējām runāt. Diemžēl tas mūs nostāda ļoti neērtā situācijā. Nu, ko mēs darām? Vai nu mēs veicam budžeta kontroles eh, pilnvaras, šo uzdevumu uztveram pietiekami nopietni, uh, Tātad esam budžeta iestāde, vai arī mums kaut kas ir jāpārliek uz citu laiku, vai arī tad mums vienkārši ir viss jādara pa galvu, pa kaklu, bet tas jau arī nav nopietni, tad kontrola nebūs pietiekam rūpīga. Pagājuši gadu bija līdzīga procedūra. bija vēlēšanu laiks, parlamentu vajadzēja sastādīt no jauna, tātad vajadzēja mm, visiem jaunievēlētiem deputātiem iesties darbā, un bija nedaudz uh, izmaiņas arī hierarhijā visā uzbūvē, bet mēs jau tuvojamies nākamajam gadam. Nākamajā gadā mēs vēlamies uh, izmantot iespēju noraidīt pārvietojumu, ja pieprasījums nāk par vēlu. Nu, mums komitejai jābūt uz ko tādu gatavai un vispār visai lietu gaitai jātiek pātrinātai. Vakardien mēs uh, uzrakstījām, rezolūci... Eh, runājām par rezolūcijas priekšlikumu, šodien par to balsojām un teicām, uh, ka nav labi vienmēr šos pārvietojumus pieņemt tik vēlu, pieprasījumi tiek iesniegt pēdējā brīdī. Tas nerada labu iespaidu, un tā nav laba budžeta pieņemšanas procedūra. Nav jau runa par to, ka mēs nobalsojam par uh, budžetu ar neskaitāmiem grozījumiem, un pēc tam ir jākonstatē, uh, ka ir eh, dučiem dažādu procedūru, kas ir jāizskata pēdējā brīdī, un tad pēdējā brīdī, pēdējā minūtē pēkšņi ir jāgros budžets. Ko es piedāvāju? Eh, lēmumu par citiem pārvietojumiem mēs eh, pāraksim uz citu dienu. Paldies Jūtai par aktīvo līdzdarbību, un tagad varam runāt par 11. darba kārtības punktu. Nu, kolēģi, lūdzu, esiet klusi un mierīgi. Anna pieteicās, lūdzu, Jensens kundze. Priekšsēdētāji kungs, es saprotu, ka nodarbinātības komiteja jau balsoja par mūsu atzinumu. Tādēļ es patiešām domāju, kas mums īsti būtu jādara. Es nezinu, vai viņi varēs gaidīt, kamēr mēs visu pieņemsim. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums jau īstenībā vajadzēja balsot vakardien par 11. punktu, bet tā bija kļūma no manas puses. Nu, atzīstos, tā bija. Un bieži vien mēs ar tādām problēmām saskaramies. Tādēļ ir labāk balsot par visiem pārvietojumiem vienalci, vienlaicīgi, tātad, piemēram, komitejas sanāksmē 9.00. Ja vakardien mēs būtu balsojuši, tad atbildīgā komiteja būtu gaidījusi uz mūsu balsojumu. bet ar referentu mēs esam bieži sazinājušies. Tā tad 11. punkts un vēl arī 12. Tie ir jautājumi, kas ir cieši saistīti. Runa ir par mikrofinansējumu instrumentu. Tāpat mēs runājam par um, juridisko pamatu. Kāda ir mūsu pozīcija? Pirmajā budžeta lasījumā mēs runājam par mikrofinansējuma instrumentu izmantošanu. Ar tā palīdzību mēs vēlējāmies sniegt atbalstu MVU, lai viņi varētu rast uh, jauns finansējuma avots un labāk uh, sadalīt riskus. Ar šī priekšlikuma palīdzību mēs vēlamies ieviest centralizētu visu Eiropas sistēmu, jo tika runāts par šādu instrumentu izveidu dalību valstīs, bet mums šķita, ka būtu labāk izveidot kopīgu schēmu un tā, tā veidā saskaņotāk palīdzēt visām uh, skartajām, visiem skartajiem uzņēmumiem. Komisija ir apņēmusies četru gadu laikā fondam piešķirt 100 miljonus eiro. 1A kategorijas ietvaros eh, finanšu plānā, un eh, daļa no līdzekļiem tiks piešķirt no progresa fonda. Parlamentā tika apstiprināta divu jaunu budžeta pozīcija pieņemšana, viena eh, tātad operatīviem izdevumiem, viena administratīviem izdevumiem. 37,5 miljonus mēs ievietojam vienā uh, pozīcijā un otrā 250 miljonus. Tātad runājot par operatīviem un administratīviem izdevumiem. Tas bija, tā bija sākotnēja budžeta tāme 2010. gadam, un vēl bija līdzekļa rezervē, jo par to pārvietojumu vajadzēja lemt pēc tam, kad tika noskaidrots konkretizēts, kurš būs juridiskais pamats. Es piedāvātu grozījumu, vienkārši standarta grozījumu, atceroties to, ka finanšu asignējumi šai pozīcijai tiks piešķirti tad, kad tiks lēmts par gada budžetu. Un vēl es piedāvāju grozījumu, kas pielīdz, piedāvātu mainīt nosaukumu šai mikrofinanšu instrumentam. Īstenībā tas nav progresa fonds, bet tāds Eiropas fonds. Un vienkārši ar šādu komentāru palīdzību mēs varētu pievērst uzmanību arī tam, ka ir izveidots jauns pozīcijas 2010. gada budžetā. Kādas sekas tam būs? Kāds, kāda iespēja tas atstās uz uh, lēmumu attiecībās progresu programmu? mums vajadzētu nedaudz mainīt vispārējo programmas griezumu un 743 miljonu eiro, 250 tūkstoši, kas bija paredzēti no 2007 līdz 2013 gadam, tur vajadzētu padomāt par citu formulēm. Un komisija piedāvāja summu samazināt par 100 miljoniem. Un tika runāts par to, ka mikrofinansējuma instrumentu pilnībā finansētu no progresa fondu. Šādu dokumentu mēs pieņēmām pirmajā lasījumā. Vai kolēģiem ir kādi jautājumi? Nē. Vai varam balsot kopā par abiem ziņojumiem? Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Un kā Anna Jensen jau mums piedāvāja, mums vajadzētu garantēt, ka nākamajā sanāksmē mūsu atzinums tiek pieņemts jau saulaicīgi, lai eh, par to varētu informēt arī atbildīgo komiteju. Pirms balsojums norisinās atbildīgajā komitejā, tātad šoreiz nodarbinātības komitejā. Tālāk vēlētos tagad dot vārdu Matēras kundzei. Tas ir 13. punkts. Matēras kundze. Matēras kundze par Eiropas brīvprātības gadu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu jā, 13. ir eh, laimīgs skaitlis un man vajadzēja rakstīt atzinumu par Eiropas brīvprātīgo gadu. Tas ir 2011. gads. Kāds ir galvenais mērķis? Mēs vēlamies atbalstīt dalību valstu um, pilsoniskās sabiedrības, eh, reģionālās eh, iestādes, valstu iestādes piedalīties eh, Eiropas brīvprātīgā darba gadā un pierādīt, ka brīvprātīgā darba veicējiem patiešām ir labas iespējas. Eiropas komisija piedāvāja apropriāciju maksājumus 600 miljonu eiro apmērā. 2011. gada budžetam. Tas attiektos gan uz saistību apropriācijām, gan maksājumu apropriācijām. Un 2010. gadā sākotnējā budžeta plānā tika piedāvāta jauna pozīcija. Mm. 50 06 11, lai varētu finansēt šo Eiropas brīvprātīgā darba gadu. Sākumā tika runāts par 2 miljoniem uh, eh, saistība apropriācijās un 1,2 uh, maksājuma apropriācijās. Pirmajā lasījumā Eiropas parlaments pieņēma šo lēmumu un paaugstināja summas par 1 miljonu eiro gan maksājumiem, gan uh, saistībām. Līdz ar to šeit ir runāts par 3 eh, miljoniem saistību apropriācijām un 3,2 eh, miljoniem maksājuma apropriācijām. Tas ir 2010. gada budžets. Tie grozījumi, ko iesniedz kultūras komiteja, vienā grozījumā ir runāts par to, ka komisijas piedāvātie 600 miljoni, tiem ir jāpieskaita vēl 10 miljoni, jo viņiem šķita, ka 600 miljoni nav pietiekami. Tāpat viņi runāja par uh, dažādu nopietnāku iniciatīvu, uh, labāku finansējumu. Es piedāvātu arī grozījumu runājot par līdzfinansēšanas pasākumiem. Uh, Tur tika runāts par 80% eh, attaisnojamo izdevumu, bet es vēlētos piedāvāt grozījumu 75%. Tas, tā būtu tā summa, ko varētu uh, piešķirt eh, līdzfinansējuma procedūrai, ņemot vērā visu projektu skaitu. Paldies! Tagad Salvadors Goriga palaido. Viņš lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlējos izteikties par diviem jautājumiem, aplūkojot arī šos grozījumus, piemēram, mainot uh, procentus uh, eh, līdzfinansējuma daļā, līdzfinansējuma proporcijā. Par ko mēs šeit runājam? Ja tiktu paaugstināta eh, šis procents, procentu likme, tad eh, vairāk organizācija būtu piekļuve eh, šim finansējumam. Nu, it kā šķiet loģiski, bet eh, es labprāt vēlētos uzzināt, ko kultūras komiteja domā par šī procentu samazinājumu kop, kopfinansēšanas aspektā. Varbūt, ka šeit varētu kaut ko pārnest uz citām programmām, kas ietver NVO un līdzfinansējuma līmeni varbūt varētu samazināt, lai varētu palielināt to organizāciju skaitu, kas uh, var rēķināties ar piekļuvi kopienas finansējumam. Protams, ka tas uh, ietekmēs organizāciju darbību. Tām būs grūtāk uh, finansēt lielāku kopīgo programmu skaitu. Uh, bet eh, es pieņēmu šo grozījumu tālāk. Ir tāda neliela rīvēšanās ar budžeta komiteju un kultūras komiteju. Tas ir priekšlikums par vispārīgo kopīgo finansējumu šai programmai. Atceroties pieredzi, kas gūta iepriekšējos finanšu gados, Atbildīgā komiteja piedāvā konkrētu summu, un eh, budžeta komiteja bieži vien piedāvā daudz zemākus skaitļus. Un eh, šādas tradīcijas, protams, bieži vien rada problēmas. Es eh, Matēras kundzei piedāvētu pārliecināties par to, ka kultūras komiteja var pietiekami detalizēti paskaidrot šos papildus 10 miljonus, kādēļ viņi vēlas, lai tur tiktu piešķirti papildus 10 miljoni. Tātad 2010. gadā tie būtu 3 miljoni un 2011. gadā 6 miljoni. Kopā 9 miljoni, nevis 10. Es domāju, varbūt mums problēmas ir jāatrisina jau pirms pieņemam, apstiprinām 2011. gada budžetu. Un tā tad 9 miljonu, 11 miljonu vietā. Es domāju, tā būtu laba vienošanās starp iesaistītiem pusēm. Paldies, Kavalo kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlēju runāt par līdzfinansējuma procentu, par šo proporciju. Sākumā tika runāts par 80%. Komisija maksā 80% no ikgadējiem izdevumiem. Un tālāk tiek runāts par samazinājumu līdz 65%. Un līdz ar to institūcijas eh, daudz vairāk pūlētos, eh, nevis organizācijas. Organizācijām pašām nebūs jāpiedāvā augstāks finansējums. Jāņem vērā, ka ir piedzīvots pilnīgi pretējais. Dažas no struktūra fondu programmām vai Eiropas sociālā fonda programmas ir eh, darbojušās tādā veidā, ka tika samazināts institūciju ieguldījums šajos fondos, jo īstenībā uh, valstīs ir tik sarežģīti apstākļi, ka viņiem ir grūti absorbēt jau kādus līdzekļus no abiem minētajiem fondiem. Jums noteikti ir jāņem vērā tās grūtības, ar ko sastopas organizācijas, ņemot eh, vērā to, kā labāk eh, īstenot šo naudu, kā labāk to izmantot un viņiem pašiem ir jāfinansē 35% no uh, izmaksām, kas rodas lai varētu finansēt programmas. Paldies! Lūdzu, nākamā runātāja. Paldies! Es domāju, ir eh, varbūt aplami pazemināt līdzekļus šajos krīzes laikos, runājot, piemēram, par brīvprātīgā darba gadu. Nu, runājot par brīvprātīgo darbu, tur jau nekad nav šausmīgi daudz līdzekļu viņiem pieejami. Mums vajadzētu paaugstināt līdzekļu apjomu, bet, nu, varbūt noteikti galējos griestus Tur, kur tiek runāts par līdzekļu sadalījumu starp uh, nacionāliem koordinatoriem, man eh, šajā rindkopā ir zināms grūtības saprast, kā līdzekļi tiks sadalīti, ja būs tieša līdzdalība. Un Eh, kādi ir līdzekļu sadalīšanas kritēriji starp nacionālajiem koordinatoriem. Šeit ir tādas noteiktas uh, summas, bet uh, ir arī pretrunas starp to, uh, kāds ir dalību valstīs organizēto projektu formulējums. Paldies! Vai kolēģiem vairs nav jautājumu? Vai kāds no komisijas vēlētos izteikties? Kundze? Ko jūs pārstāvat, lūdzu, kādu ģenerālu direkciju? Es esmu nodaļas vadītāja. Um, uh, pilsonības, kultūras sadarbības ģenerāldirekcijā, un es vēlējos jums pastāstīt par to, ka līdzekļu palieninājumu mēs vērtējam atzinīgi, un mēs vēlamies, lai brīvprātīgā darba gads būtu pietiekam efektīvs, lai, piemēram, dalību valsts varētu pietiekam aktīvi iesaistīties, nāk klajā ar saviem projektiem. Un, es domāju, 80% līdzfinansējuma apjoms, tas bija nebija eh, kas tāds, ko mēs paši piedāvājām, un galvenais eh, mērķis ir uzlabot un padziļināt informācijas un saziņas pasākums nacionālā līmenī. Šeit tiek runāts par 2,7 miljoniem. Eh, ja tie ir jāsadala starp 27 dalību valstīm, nu tad katrai dalību valstī tur daudz vairs naudas nepadietiek. Un Uh, sadalot naudu, mēs runājam par fiksētu summu, lai būtu minimālais zemākais slieksnis, ko varētu izmantot arī pašas mazākās valstis, lai varētu īstenot dažādas saziņas un informācijas aktivitātes gada laikā. 80% netika paredzēti projekta finansējumam. Kāda bija galvenā ideja? tie projekti, ko īstenos pilsoniskā sabiedrība brīvprātīgā darba gadā, e, šos projektus finansējas no esošajām programmām, tādām kā Europe in Action, mūža izglītības programmas, e, Europe for Citizens un tā tālāk. E, šie ir projekti, kas veicina sadarbību, attīstību dažādās pilsētās un samazinot līdzfinansējuma proporcijas apjomu, um, organizācijas pašas varēs aktīvāk piedalīties finansēšanā, un mēs, protams, augstu vērtējam mm, tos argumentus, uh, kas saka, ka šo līdzfinansējumu proporciju vajag samazināt, bet būs daudz mm, noteikti tādu aktīvu projektu, kas būs pietiekami redzami un tiem nebūs vajadzīgs tik liels finansējums, tik uh, daudz reklāmas. Liels paldies, kundze! Uh, Tas bija ļoti skaidri, paldies par jūsu paskaidrojumu. Un tagad Salvadors Garīga izvēlas vēlreiz izteikties. Paldies priekšsēdētāji! Un es tomēr vēlējos uzdot jautājumu komisijas pārstāvēji. Ja mēs uh, samazinām kopējo summu, vai arī to paaugstinām no 6 līdz 9 miljoniem, tātad tas ir par 3 eh, miljoniem vairāk dažādām aktivitātēm un tajā pašā laikā pazeminām šo līdzfinansējumu slieksni. Ko komisija mums vēlas pateikt? vai vairāk organizācijas saņems eh, šos līdzekļus vai mazāk organizāciju, jo tas ir būtiskais jautājums. Ja šis slieknis tiek pazemināts līdzfinansējumam, kas tad īsti notiks? Es vēlējos pavaicāt komisijai, ko viņi var man atbildēt. Es atvainojos, es nedzirdēju pašu uh, jautājumu sākumu, bet ja pareizi uztvēru, uh, ja jūs samazināt līdzfinansējums lieksni, vai tas piedāvās līdzekļus vairāk projektiem? Garīgas kungs vēlējās vai uzzināt. Tātad eh, līdzfinansējums liekas tiek samazināts līdz 65%, tie būs 65%, 80% vietā. Vai tad būs vairāk šo eh, finansējumu saņēmēju vai mazāk? ja eh, līdzfinansējums slieksnis netiek pavadīts ar eh, palaukstinājumu budžetā, tad eh, vairāk organizācija, protams, nevarēs būt ieguvējis, jo 2,7 miljoni ir paredzēti koordinējošām iestādēm. Un tādā veidā varēs labāk īstenot saziņas, uh, uh, kontaktu pasākums varēs arī uh, informēt sabiedrisko domu, un mēs vēlējāmies paaugstināt līdzfinansējums lieksni līdz 80%, lai šāda veida aktivitātes varētu labāk īstenot. 2,7 miljoni 27 dalību valstīm, nu tā patiešām nav milzu summa. Un Vispār kopīgā finansējuma summa 20 dalību valstīm ir mazāk par 75 tūkstošiem eiro uz vienu valsti. Es domāju, mums nevajadzētu samazināt šīs summas, savādāk līdzekļi būs pārāk um, niecīgi, lai vispār varētu nodrošināt kādu konkrētu pievienoto vērtību. Labi, saka priekšsēdētājs, tā tad ir šīs minimālais slieksnis un ja mēs pārkāpjam pāri zemākam slieksnim, tad vispār šam finansējumam vairs nav nekādas jēgas. 80%, 65%. Tas nozīmē sekojošo. Ja mēs pamazinām līdzfinansējumu slieksni, šo līdzfinansējumu apjomu, tad mazāk organizācija būs ieguvējis. Mazāk organizācijas varēs rēķināties ar šiem līdzekļiem. Tātad šeit rodas zināms risks. Lūdzu. Pašā savas runas sākumā es teicu, ka šāds palielinājums būtu patiešām veiksmīgs solis, bet mēs piedāvājam 6 miljonus. No komisijas puses mums šķiet tas ir pietiekami, lai varētu garantēt pietiekami labas, efektīvas um, informācijas un uh, arī saziņas aktivitātes. Ja parlaments un padome vienojas par eh, šīs latiņas paaugstināšanu, Protams, eh, finansējums varēs izmantot eh, dalību valstīs dažādos projektos, bet, kā jau kolēģis pareizi norādīja, es vēlējos pateikt, sākumā piedēvējam 6 miljonus, un tagad komisija piedāvās atšķirīgu priekšlikumu. Vienkārši vēlējos šeit eh, precizēt, ja parlaments un padome vēlēsies eh, paaugstināt šo summu, kā tad to varēs izmantot. Ļoti labi, paldies, saka priekšsēdētājs. Tātad jūs nesat pret to, ka varētu saņemt vairāk naudas, tikai ir jāievēro konkrēti noteikumi. Tagad mūsu referente uh, varbūt pastāstīs par to, e, kādas viņai šķīta šīs diskusijas. Un par ziņojumu mēs balsosim 16. novembrī. E, grozījumi ir jāiesniedz līdz, līdz 6. novembrim, tātad tas ir rītdien līdz pulkstens 12.00. Un 16. novembrī norisināsies balsojums. Nu, Barbara, pašās beigās lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien pirmo reizi kolēģis iepazīstināja ar savu atzinumu, arī ar savu nostāju, un, protams, es ņemot vērā kolēģi komentārus, vēl mēģināšu to visu integrēt eh, tekstā, ņēmu vērā arī komisijas izteikumus, un nākamo nedēļu laikā vēl mums patiešām ir iespējas pašiem konsultēties, sazināties citam ar citu un Kā jau teicu, visā visumā šis atzinums ir tik būtisks tādēļ, ka arī dalību valstīm brīvprātīgā darba gads ir ārkārtīgi būtisks. Kolēģis jau pareizi norādīja, krīze atstās ļoti dziļas sekas uz cilvēku dzīvēm, bet vajadzētu mēģināt uh, uzlabot konjunktūru, atveseļot ekonomiku, un tad dalību valstīs sarosīsies gan reģionālās, gan uh, valsts iestādes, gan arī uh, pilsoniskā sabiedrība. Vienkārši viņiem vajag tādu pamudinājumu. Un es. Uh, Sazināšos arī ar atbildīgo komiteju, bet, protams, ņemšu arī ārkārtīgi uzmanīgi vārdā visu kolēģi ieteikums. Paldies, Matēras kundze! Uh, Es vēlējos pateikties arī Janušam Levandovskij par to, ka viņš ir tāds džentlmenis un ļāva Matēras kundze izteikties pirmajai. Īstenībā viņam vajadzēja runāt pirmajam. Bet viņš tomēr bija tik jauks, ka ļāva pirmajai izteikties Matēras kundzei. Un tagad viņam pašam ir iespējas un arī zināmā mērā pienākums runāt par pārvietojumiem uz citām institūcijām. Desmitais punkts runāsim par atsevišķiem pārvietojumiem. Un Levantovska kungam ļoti patīk par ko tādu runāt. Tātad 13. līdzekļu pārvietojums. Nu, ārkārtīgi interesants punkts mūsu darba kārtībā. Diemžēl tas netiek rādīts uh, um, internet televīzijā. 13. pārvietojums. Nu, centīšos eh, izteikties pēc iespējas ātrāk. 95 tūkstoši eiro, lai varētu uzlabot informācijas pasākums dalību valstīs. Tad, kad mēs šāds pasākums finansējām 2010. gadām, tas bija Māņkas kungs, kas bija referents. Un 2009. gads bija pirmais gads, kad eh, sākām apspriest šo jautājumu. Très bien, en faveur, monsieur Manka appuie. Paldies. Kas ir par? Kas ir par šo pārvietojumu? 13. Kas ir par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 14. Numur 14. Mēs runājam par medicīniskās palīdzības sniegšanu mūsu asistentiem. Uh, Tātad, eh, ka slieksnis ir 700 eiro, bet kas notiek, ja šie pakalpojumi ir dārgāki? Tātad 800 eiro ir jāpieskaita, 1500 eiro tie varētu būt. Mums ir eh, vēl 800 jauna asistenti un līdz ar to mums ir nepieciešama vairāk līdzekļu. Kurš es? si je comprends bien, il y aura donc parmi les personnels du Parlement une catégorie, les assistants accrédités, qui euh, euh seront soumis à un examen. Būs euh, runa par uh, asistentiem, kam nepieciešama medicīniskā palīdzība un Es zinu, ka tas neatiec uz deputātiem, nu īstenībā traki, bet ietaup naudu, kurš pār šo pārvietojumu pret, atturas pieņemts. Tālāk, 16. pārvietojums. Nu, par to mēs jau diskutējam. To pieprasīja, mēs vēlējāmies, lai vairāk naudas tiktu atvēlēts uh, uzkopšanas darbiem, uh, dažādiem uh, tīrīšanas uh, līdzekļiem, lai varētu uh, izvairīties no meksikāņu gripas tālākas izplatīšanas. Un mēs pieprasījām eh, lielā, vairāk līdzekļu, eh, vairāk finansējumu tīrīšanas līdzekļiem un arī, protams, eh, apkopējiem personālam, ņemot vērā dramatiskos notikums dažās dalību valstīs. Mums ir jāņem vērā tas, ko piedāvā šī ārkārtības, ārkārtas komanda parlamentā. Eh, naudas summa ir samazināta līdz 496 tūkstošiem eiro. Šī summa, kas bija paredzēta papildus uzkopšanas darbiem, tika samazināta. Un tagad uh, es atbalstītu to, ka šī summa tiek samazināta. Très bien, je vous remercie. Nous nous souvenons effectivement. Paldies. Turpin priekšsēdētājs. Mēs atceramies Levandovska kungs, vēl ko jūs vēlēties teikt. Bet es nerunāju par vakcināciju, par uh, dažādiem medicīnas pasākumiem. Tas ir tikai par uh, tātad uh, higienas produktiem, par uh, tīrīšanas līdzekļiem, jo vakcīnas uz to neatiecas. Tie ir produkti, bet ne medicīnas produkti. Jo mm, par eh, medicīnu, par eh, vakcināciju to piedāvās cita institūcija savā priekšlikumā. Labi, tātad mēs runājam par tīrīšanas līdzekļiem. Kurš ir par 16. pārvietojumu? Pret? Helga. Kas atturas? 17. pārvietojums. Par to mēs balsosim citreiz. Tas ir par ēkas trev viens iespējamo iegādi, un mums ir nepieciešama papildus līdzekļi. 18. pārvietojums referenta kungs. Es īsti nezinu, vai birojas joprojām vēlas to izskatīt. Mēs atkal runājam par uh, ēku uzturēšanu un tīrīšanu. Mēs eh, tātad pieņēmām 16. pārvietojumu par papildus tīrīšanu, tātad eh, par tās veikšanu lielākos apmēros. Es nezinu, kādēļ mums kaut kas te ir jādara. Vai mēs šo priekšlikumu joprojām iesniedzam šodien vai nē? Monsieur le Président, effectivement, on peut suivre. Oui, pardon. Euh... Priekšsēdētā. Vai jūs varētu iepazīstināt ar sevi? parlamenta budžeta nodaļas uh, priekšsādātājs. Levandovska kungs piedāvāja šo pārvietojumu atsaukt, par to šodien nebalsot. Bet mums ir jāpadomā arī par savu uh, ekonomisko politiku, un tas, uh, zināmā mērā, varētu samazināt mūsu ieguldījumu. Īstenībā eh, gada beigas pienāks ātrāk nekā vajag, un mums nevajag šo papildus finansējumu. Labi, turpin priekšsēdētājs. Tā tad atsaucam šo pieprasījumu pārvietojumam. Nu labi, mēs mazgājam rokas nevainībā, kā jau teica Poncijas Pilāts. 19. pārvietojums. Te ir daži tehniski saskaņojumi par uh, deputātu statūtiem. Uh, mēs uh, uh, guvām apstiprinājumu dažiem apsvērumiem laika gaitā, un uh, sarunas tika uzsākt 14. jūlijā, un uh, kolēģi sāka darboties, jaunie kolēģi 14. jūlijā, līdz ar to viņi par jūliju varēja saņemt pilnu darba algu. Tie, kas sāka uh, darboties pēc 15. mēneša datuma, viņi saņem tikai pusi no pabalsta. Uh, Līdz ar to viņiem vajadzēja sākt šeit darboties jau 14. datumā, tātad vienu dienu ātrāk, lai saņemtu pabalstu pilnā apmērā. Un tie kolēģi, kas netika ievēlēti atkārtoti, viņi varēja saņemt šo pabalstu vēl trīs mēnešu garumā. Tas ir tikai tāds tehniskas dabas grozījums 327 tūkstoši, bet mums vajadzētu balsot pret, jo tie ir cilvēki, piemēram, viņi ir sākuši pēc 14. jūlija, pirms 14, pēc 14. jūlija strādāt, tad uz viņiem tas neatiec. Paldies, uh, referenta kungs. Iespējams, ka mēs šo finansējumu varētu būt e, izmantojuši Eiropas atveseļošanas plānam. Nu, tā varētu rēģēt spontānā veidā, bet mums nav šāda iespēja veikt pārvietojumus starp institūcijām. Tātad, kurš ir par šo pārvietojumu? Kurš par? Paldies. Pret. Viens kolēģis. Atturs, neviens neaturs. Pieņemts. Tātad 20. pārvietojums. Nobalsojam par 19. tagad 20. pārvietojums. Nu, līdzīgs dabas pārvietojums. Te ir runāts par piemaksām, ka uh, likmei ir jābūt 2,1 bet padome piedāvāja šo likmi paaugstināt uz 3,6. Mēs uh, esam iepazinušies ar nedaudz grozītu priekšlikumu un uh, pārvietojums ir 7 miljoni un saskaņošanas likme uh, piemaksām darbiniekiem ir 3,6%. Tātad šeit bija uh, E, kļūme iezagusies sākotnējā pieprasījumā. Nu, tas atkal ir tāds uh, tehnisks saskaņošanas pasākums un uh, saskaņā ar um, padomus pieprasījumu. Paldies, prie, priekšsēdētājs saka, tehniska saskaņošana. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 21. pārvietojums Nu, nedaudz dīvaina situācija, saka referents. Ir budžets, kas paledzē, paredzēts politisko grupu sanāksmi organizēšanai, bet viena grupa ir pārsniegusi what whether this was my group or the others. Viņiem bija divi sēžu par daudz, tas uh, nebija īsti kārtībā, un man tas šķiet visai dīvaini. Kā ir iespējams uh, noturēt politisko grupu sēdes, ja viņiem nav finansējumi? Tātad divas, divas sēdes bija par daudz vienkārši ārpus uh, tā kā reglamentu vai kaut kur ārpus no šī ietvera. Tas tie ir 21 tūkstots eiro, bet vienkārši vēlētos dzirdēt kāds paskaidrojumus. Uh, viena politiskā grupa noturēja divas sēdes ārpus virgus tā, eh, virs tās kvotas, kas tiek piešķirt katrai grupai noteiktam sēžu skaita eh, organizēšanai. Es labprāt vēlētos dzirdēt paskaidrojumus, attaisnojumus, kā tad šeit ir procedūra, kā tas vispār varēja notikt. Iespējams, tā ir mana politiskā grupa, tas ir anonīma, es nezinu, kura tā ir, bet, nu, paskaidrojums tāpat vēlos dzirdēt. Paldies, Vladimirs Manka, lūdzu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es varu piekrist Levandauska kungam. Es nezinu, vai tā bija mana politiskā grupa vai kāda cita politiskā grupa, kas organizēja šīs divas uh, ārpuskārtas sēdes. Bet uh, tas nav normāli, tas nav pieņemami. Un es vispār nezinu, kur notika šīs uh, divas sanāksmes. Tās nenotika nevienā no trim oficiālajām darba vietām. Uh, ja mēs esam jau sastādījuši noteikums visām politiskajām grupām, tad tie ir strikti jāievēro. Reglaments attiecas uz visiem. Un, ja kāds no politiskās grupas pārstāvjiem ieplāno darbu ārpus normālā grafika, ārpus normālā reglamenta, nu viņi par to nesaņems finansējumu. Referenta kungs, es domāju, mums ir jāpieprasa papildus informācija, saka Levandos kungs, kāds vispār bija iespējams, ko tādu organizēt organizēt uh, sanāksmes vispār bez finansējuma piešķiršanas grupai. Mums vajadzētu uh, balsojumu pārlikt uz citu laiku. Paldies! Līdz ar to referents piedāvā uh, balsojumu par šo pārvietojumu pārcelt uz citu dienu. Uh, balsosim tad, kad mums būs papildus informācija, kas patiešām ir izšķirīgi svarīga. 22. pārvietojums. Uh, tad šī ir pēdējā, pēdējais pārvietojums, un runa ir par tādu tehnisku pielāgojumu, domāts darba atalgojumam. Um, parlamenta deputātiem ar īpašām vajadzībām un parlamenta deputātu bērniem, kam ir īpašas vajadzības, domāti šie līdzekļi. Un te ir paredzēta speciāli pasākumi šo cilvēku atbalstam, un mums tagad ir grozīts šis pieprasījums, jo bija dažas kļūdas skaitļos. Pārnesums ir 2 miljoni 550 tūkstoši. Un mēs šobrīd balstamies uz šo grozīto variantu. Paldies! C23, lūdzu, kas par? Lūdzu, celiet roku. Paldies, kas pret? Neviens atturas pieņemts. Tātad Tas bija par parlamenta budžetu un vēl ir par auditoru tiesas, revīzijas palātu tiesas budžetu. Mums ir jārunā par ēku 30 miljoni eiro, runa ir par par ēku, revīzijas palāca ēku Luksemburgā. Šeit ir jāveic vienkāršs pielāgojums at, attiecināms uz darba atalgojumu saskaņā ar jauno um, pielāgojumu, tad 37 tūkstoši. Padomi to jau ir akceptējusi, mums vienkārši jāizdara tehnisks grozījums, kas par. Tātad šie Lūdzu, kas par referents atbalsta šo pret, atturas, pieņemts. L'ombudsman, il y a également un virement qui est demandé au BM3. Nākamais. Līdzekļu pārnesums, kas ir domāts ombudam. arī šeit ir jau attiecīgās publikācijas, jau ir 42 tūkstoši ir paredzēti cita starpā datoru iegādei, un tā kā ombuds ļoti precīzi plāno savus līdzekļus, tad es atbalstu šo pārvietojumu. Paldies, jūs dzirdējāt, lūdzu, kas ir par, jūs uzklausījāt referentu, kas ir pret, atturas, pieņemts. Un vēl viens pēdējais pārvietojums - reģionu komiteja. Ceturtais Tas ir punkts 4. 40 tūkstoši šajā pārvietojumā ir paredzēti. Un šie līdzekļi domāti vairākiem pasākumiem, izglītības pasākumiem Un man nav nekas iebilstams. Ir paredzēts arī. Es domāju, ka šeit nevarētu būt nekāda iebilduma pret izglītības pasākumiem. Tas ir saskaņā ar 22. pantu, un referents ir par. Lūdzu, kas par? Kas pret? kas pret, neviens nav atturējies, paldies. Līdz ar to tas ir pieņemts. Un tagad varam atgriezties pie 14. punkta darba kārtībā Eiropas ķimikāliju aģentūra. Šodien mēs nevaram par to balsot, jo Referents vēl nav iecelts, bet aģentūras pārstāvi no Helsinkiem šodien ir mūsu vidū. Un mēs jau arī tikāmies iepriekš. Paldies, ka jūs esat ieradies, lūdzu. Arī vai jūs varat mums paskaidrot? par ko šeit ir īsti runa. Paldies par man doto izdevību paskaidrot, kāpēc es šodien jūs apciemoju. Eiropas ķimikālija aģentūra, kā jūs zināt, atrodas Helsinkos. Mēs īrējam ēku vienā no Helsinku rajoniem. Uh, Un mēs esam saņēmuši tādu kā paziņojumu, ka mazumtirzniecības veikals, kas atrodas arī tai pašā ēkā, kur mēs vēlas paplašināties, un mūsu aģentūra arī plešas plašumā, un tas tā notiks turpmākos divus gadus. Mums ir vajadzīgas lielākas un vairāk biroja telpas Un vēl mums būtu iespēja um, izmantot visu ēku, un tas arī uzlabotu mūsu darba efektivitāti, jo šobrīd dalot telpas ar veikalu pastāv arī zināms drošības risks, un mums būtu ļoti patīkami, ja līdz, pagā, līdz nākamajam gadam mēs tomēr varētu atrast vēl papildus telpas, kur izvietot visus mūsu darbiniekus. Un es domāju, ka mums ir labas izredzes nodrošināt labu nama apsaimniekošanu un arī eh, nodrošināt labus apstākļus efektīvam darbam. Mēs esam lūguši inženierus novērtēt ēkas piemērotību mūsu telpām, esam sadarbojušies ar neatkarīgiem nekustamā īpašuma ekspertiem, un mūsu secinājumi ir, ka tas būtu ļoti, tomēr, pareizs risinājums, ja mēs šo ēku varētu pārņemt konsultanti uzskata, ka uh, izmaksas būtu mazliet mazākas nekā tās, ko mēs šobrīd vidēji maksājam par īri. Un tas katrā ziņā būtu lētāk nekā veidot vēl kādu tādu attālinātu filiāli. Un mūsu priekšlikumā Ja nu jums vēl kaut kas varētu nebūt skaidrs, jūs redzat, ka cena ir 23,3 eiro par kvadrātmetru mēnesī, un šeit ir arī

būtu nepieciešams izmantot šos līdzekļus, kā to paredz gan saistību, gan maksājumu apropriācijas, un nekāds negatīvs efekts budžetu nerastos. Projektu mēs finansētu, vai projekts paredz arī nodrošināt darba algas. Un mēs neesam nekādā gadījumā veikuši nekādus nedrošus vai pārdrošus uzrēķinus. Ja nepieciešams, mēs gribētu varbūt pārkārtot mūsu prioritāšu sarakstu, runājot par projektiem, ko gribam īstenot, un paplašinot mūsu telpas, mēs noteikti varētu uzskatīt šo, šo soli par, arī par vienu no mūsu prioritātēm, lai strādātu efektīvāk. Un es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kāda varētu būt jūsu komitejas uh, locekļiem. Lūdzu, Salvadors Garīga. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nākamajā nedēļā balsosim par šo, un šodien runa ir tikai par konsultācijām saskaņā ar 179. pantu. Mums ir jāuzdod divi jautājumi. Pirmajā brīdī liekas, ka pret šo pieprasījumu nekādu iebildumu it kā nevarētu būt. Bet tomēr nākamajā nedēļā mums būs jābalso par to, un tāpēc labprāt gribētu zināt, kaut ko vairāk par šo kvadratūru un kvadrātmetriem, par cik daudz kvadrātmetriem telpas tiks paplašināts, cik daudz nāks klāt. Mums ir zināma īres cena un salīdzinot ar tirgus situāciju Helsinkos, uh, mums nav šaubu, ka šī cena atbilst tirgus eh, cenai, bet tomēr gribētu saņemt tuvāku informāciju. Un vēl būtu svarīgi arī zināt, kā tad sadalās izdevumi par īri un izdevumi par remontiem. Šeit eh, tas nav tomēr pietiekami nošķirts. Un tāpat Es gribētu zināt, kādas izmaksas būs kopumā, kā jūs tās prognozējat. Un eh, visu mēs gribētu arī zināt, kas viss piedara aģentūrai. Un 2006. gadā tika pieņemts lēmums par šīs aģentūras izveidi un saskaņā ar 129. pantu toreiz arī nekādu iebildumu pret šo īri nebija. Ja runā par konferenču centru izveidu, arī šeit ir vajadzīgas konkrētas ziņas un, un izmaksām nevajadzētu būt lielākām par 14 miljoniem eiro, jo pretējā gadījumā komisijai jums vajadzētu un budžeta kontrolas komitejai būtu jāsaņem paskaidrojums no jums, kāpēc šīs izmaksas ir tik lielas. Vēl pirms 16. datuma ir jāpieņem lēmums, un mums tas arī ir saprotams. No aģentūras mums ir jāsaņem jūsu argumenti, lai mūsu komiteja var sniegt pozitīvu atzinumu. Lūdzu, vai jūs vēlējaties runāt, Raumajers kundze? Vai ir vēl runātāji, vai kāds vēlas uzdot jautājumus ķim, ķimikālija aģentūras pārstāvjiem? Ja nē, tad paldies! Salvadors Garīga uz, uzdeva vairākus precizējošus jautājumus. Un tad es ceru, ka to mēs saņemsim, lai nākamajā sanāksmē varam balsot. Vēl darba kārtībā ir pēdējais punkts, tas ir 16. punkts, viedokļu apmaiņa, jo šodien mēs par to nebalsosim, par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu Nīderlandē, Zviedrijai un Štīrijai Austrijā. Raimers lūdzu, paldies. Šodien ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo globalizācijas fondu. Šeit ir trīs pieprasījumi. Vienā runa ir par Volvo Zviedrijā. Austrijā ir um, automobīļu industrijas um, tāds piegādes uzņēmums un Nīderlandē Heimans ir būv uzņēmējs vai celtniecības materiālu ražotājs. Es gribētu. Irland un Beļģien. Und, um... Tātad äh, mēs jau pieņēmām zināšanai, ko teica nodarbinātības komiteja, un mēs sagaidām tātad, ka komisija uh, izvērtēs tagadējās grūtības un nākotnē uh, atsevišķi tātad uh, iesniegs pieprasījums par globalizācijas fonda līdzekļu izmantošanu. Pagātnē bija tāda problēma, ka um, veidojās situācija, ka globalizācijas fonda līdzekļu izmantošana tika kombinēta ar citiem pārvietojumiem. Uh, To mēs esam varējuši tagad izmainīt, un tagad ir tāds gadījums, ka dažādiem mērķiem izmantojamie globalizācijas fonda līdzekļu pārvietojumi tiek apkopoti. Tātad vēl būtu laiks šo priekšlikumu sadalīt un izlabot, jo, cik es zinu, tad balsojums varētu būt decembra pirmajā nedēļā, nogaidot nodarbinātības komitejas atzinumu. Es domāju, būtu svarīgi, ja to jau varētu pieņemt zināšanai. Es redzu, ka komisijas rindās cilvēki izskatās māju ar galvu, jo šeit ir runa par atšķirīgiem gadījumiem šajā te pieteikumā. Kas attiecas uz Volvo gadījumu, tad uh, tur ir runa par to, ka 4600 un vairāk darbinieku ir atlaisti, 3000 un vairāk ir reģistrējušies kā bezdarbnieki, un Zviedrijas iestādes, eh, acīm redzot, ir iesniegušas informāciju, ka tās pieņem, ka apmēram 1500 darba ņēmēju varētu izmantot atbalstu no globalizācijas fonda paketes. Varbūt, ka mums varētu komisija izstāstīt, kāpēc ir šādas milzīgas atšķirības uh, kā tad, eh, nu, lai arī tie, kas ir agrāk atlaists, varbūt, ka tie jau ir atraduši darbu vietas citur. Šeit ir runa par koordinātu pakotni, kur 9,8 eh, miljoni varētu no globalizācijas fonda tikt ņemti. Un, protams, ka eh, automašīnu nozara Zviedrijā ir ļoti būtiska nozara. Uh, runājot arī par piegādātājiem, par pētniecības uzņēmumiem, kas ir tātad iesaistīti visā šajā nozarē, un tur arī ir darbinieku atlaišana. Runājot par uh, Austrijas Štairmarkas gadījumu, 9. jūlijā iesniegts šis pieteikums, un tur ir iesniegta arī papildu informācija. Šeit ir runa par 7044 atlaistajiem, 744 atlaišanas gadījumiem, kas notika 9 mēnešu uh, laikposmā, un tie ir 9 uzņēmumi, kas uh, nodarbojas šajā te auto nozarē. Uh, Pieteikums attiecas uz 744 atlaišanas gadījumiem, 9 uzņēmumos un 400 darbiniekiem ir paredzēts atbalsts no globalizācijas fonda, un tas kopā ir 5,7 miljoni. Un līdz šim globalizācijas fonds tika izmantots automobīļu uh, un uh, tekstilu rūpniecībā un cito, un tagad ir uh, iesniegts Nīderlands gadījums, 4. augustā tas tika iesniegts, un tur. Tad uh, šeit ir runa par Heimanu uzņēmumu, kur ir atlaist 570 darbinieku četros mēnešos. Tātad četru mēnešu atsaucas laika posmā. Šeit ir runa par būvniecības uzņēmumu un uh, Pamatojums ir tāds, ka būvniecības nozara ir būtībā skarta, krīzes un globalizācijas skarta, un uh, materiālu ražošana uh, būvniecībai, arī ceļu būvei, tas viss ir skarts, un šajā komisijas dokumentā ļoti skaidri tiek parādīts, ka darbinieku atlaišana uh, visos trijos līmeņos notiek, gan nacionālā līmenī, uh, jo tiek atlā, ir daudz filiālas reģionālā līmenī, 40% eh, Ziemeļbrābantīs provincē, un eh, arī Rotterdamā zinām daļa darbinieku ir atlaisti. Tā tad eh, tiek teikts arī, ka bez šiem te 570 atlaistajiem ir vairāk kā 400 papildus darbinieki, kuriem lielai daļai bija termiņa līgumi, ka viņi arī zaudēs savu darbu un uh, līdz ar to arī daudzi pašnodarbinātie, kas tika iesaistīti projektos, arī uh, paliks bez darba. Vismaz uh, šo darbu viņi zaudēs. Šeit ir runa tātad par 570 atlaišanas gadījumiem un uh, ir paredzēts 435 sniegt atbalstu no globalizācijas fonda, un tie ir 300 86 tūkstoši eiro. Tā ir tā kopīgā pakotne, kuru mēs nākamajā sēdē vēl skatīsim, ņemot vērā detalizēto nodarbinātības komitejas izvērtējumu, par to būs arī jābalso. Un varbūt komisija varētu oficiāli dot uh, signālu, vai tā var uh, šo te uh, sadalīšanu veikt, tātad sadalīt šos trīs priekšlikumus, manuprāt, tas būtu saprātīgs pasākums. Paldies. Mm. Très bien, je vous remercie. Paldies, paldies jums. Komisija vēlas izteikties. Lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, ja jūs atļausiet, tad uh, vienkārši gribu atbildēt uz vienu no beigas kunga jautājumiem. Un tur ir runa par uh, to, ka pārvietojumu pieprasījums tika iesniegts par katru pieteikumu. Jums ir jāņem vērā, kādas būs sekas proti. Ir apmēram 30 pieteikumi, kas nāk tagad, eh, un tas novedīs pie 30 dažādiem pārvietojumu pieprasījumiem. Tas eh, nenozīmēs gan priekšsēdētāji, jūs. Uh, prasījāt eh, noraidījumus dažos pieprasījumos, bet šeit nav nekādu tehnisku grūtību. Mums vienkārši ir visiem eh, jāspēj kopīgi to skatīt. Un es gribu atsaukties arī uz juridisko pamatu globalizācijas fondam, kur ir teikts, ka priekšlikumus var iesniegt kopā, eh, grupēt tātad, un tas jūsuprāt arī budžeta procedūrā toreiz jūs teicāt, ka tas ir pieņemam, ka ir tā nedaudz eh, nelielās grupiņās sakopoti šie pieteikumi, lai um, tie procedūras gaitā varētu uh, labi darboties un virzīties, bet vispārējais viedoklis uh, ir, ka tos var uh, sadalīt, bet tad, tad to var darīt. Vienkārši jums jāapzinās, kāds būs sekas. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, protams, jums ir humora izjūta, jo šajā gadījumā būtu diezgan tiešām vienkārši veikt vienu pārvietojumu 30 dažādiem projektiem. Bet uh, varbūt, ka viens vai divi tikai no šiem 30 radītu problēmas, līdz ar to tas to visu aizkavētu. Un tāpēc es piedāvāju nākamajā trialogā šo jautājumu izskatīt. Uh, jo ir lēmuma projekts par trim dosjē, kas nav savstarpēji saistīti, kā jau Beigas kungs teica, tur ir runa par uh, Holandu, Zviedriju un Austriju. Un ja neviens no šiem trim pieteikumiem nekādas problēmas nerada, tad, protams, mēs, var, mēs varam lemt vienlaicīgi, bet tomēr mēs redzējām šo te dēlu piemēru īrijā, un tas parāda, ka mēs nedrīkstam aizkavēt uh, citus pieteikumus, kuros nav nekādu sarežģījumu, bet tie vienkārši ir apkopot grupā un uh, nu, tad tiem nav paveicies. Ir trīs uh, runātāji pieteikušies par šo jautājumu. Lavīrkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu to, kas tika teikts, jo šeit eh, mums galvenais ir ātru atbildes sniegt. Un tas nozīmē, ka vajadzīgs atsevišķas procedūras, jo mēs nedrīkstam aizkavēt citas eh, projektus, ja ir problēmas vienā lietā. Gribētu uzsvērt komisijai, ka man diezgan dīvaini šķiet, mēs taču esam skatījuši 30 pieteikums, ka a, eh, budžeta gada beigās, un tas ir bijis smags gads, krīzes gads, ka Mums ir bijuši daudzi uzņēmumi, kas jāslēdz uh, globalizācijas ietekmē, un ka mēs tagad esam izma izmantojuši tikai minimālu daļu globalizācijas fondam paredzētajās apropriācijās. Tātad uh, man ir jautājums, vai dalībvalstīs tiek sniegta pienācīga informācija par uh, globalizācijas fondu, par tā mērķiem un darbību, vai darība valstis zina par šo iespēju, cenšoties risināt problēmas savās valstīs. Paldies, Bukros kungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Es domāju, ka šeit ir vairākas būtiskas problēmas. Viena ir budžeta procedūra. Un tā nav laba atbilde, ko jūs uz to devāt, jo tehniski, protams, visam būtu jābūt sadalītam un uh, uh lai komiteja varētu izvērtēt eh, katras lietas būtību un iespējamās problēmas atsevišķos pieteikumos. Tomēr vienlaikus ir arī pilnīgi nepieciešams, lai mēs varētu salīdzināt dažādus pieteikumus, un ne tikai trīs, bet varbūt pat trīsdesmit vienlaicīgi. Jo uh, naudas uh, resursi nav bezgalīgi, un tāpēc mums ir ļoti svarīgi arī salīdzināt šos pieteikumus savā starpā. Pretējā gadījumā būs ļoti sarežģīti balsot par uh, katru priekšlikumu pēc būtības. Te pašā laikā mums jābūt arī ļoti piesardzīgiem, jo izskatās, ka šobrīd uh, mūs pārpludina pieprasījumi, bet šeit ir arī ļoti būtisks ekonomisks aspekts. Tas nozīmē, ka mēs uh, kropļojam kapitālismu, jo tagad mēs uh, uh dodam naudu gan uh, ražošanas pusē, gan arī rezultātu pusē. Tātad tā, tiem uzņēmumiem tad ir ļoti viegli to darīt. Viņi veic investīcijas, tad viņi saņem subsīdijas, un tad, kad viņi slēdz savus uzņēmumus, atlaiž cilvēks, tad viņi arī saņem naudu. Un tas nav labi, jo tas uh, kropļo šos te uh, līdzsvars kapitālismā. Un uh, tas, protams, uh, uh, it kā. Uh, uzņēmumus padara vieglprātīgs, viņiem ir jāplāno savu izdevumu arī tad, kad viņi pārvieto ražošanu. Ja Eiropas parlaments grib palīdzēt eh, darba ņēmējiem, atlaistajiem darbiniekiem zināmās nozarēs, tad šiem palīdzībai nevajadzētu būt saistīti ar konkrētiem eh, uzņēmiem, kas slēdz savas eh, ražotnes, bet mums vajadzētu raudzīties uz krīzes sakām, uh, Uh, teritoriālā aspektā un raudzīties, kā mēs tur varam palīdzēt jauniem uzņēmumiem rasties, sākt strādāt. Tātad mums vajadzētu nodalīt šīs uh, procedurālās lietas, budžeta plānošanu un procedūru, kas ir vieglāk atrisināms jautājums, uh, un monetāros ierobežojums, un lai to panāktu, mums ir jāspēj salīdzināt šos pieteikums. Un visbeidzot ir jāprasa, kāda jēga tad ir šādus milzīgu līdzekļus uh, piešķirt šādiem jautājumiem. Paldies. Paldies, Āna Jensen, lūdzu. Es piekritīšu tiem, kuri teica, ka mums būtu jābūt iespējai skatīt katru pieteikumu pēc būtības. Tātad būtu jābūt tādai iespējai Proti, ja mēs arī skatām apkopojumā to visu, tad varētu teikt jā vienam un nē citam. Un ņemot vērā, ka nāks vēl daudz pieteikumu, mēs varbūt sākam iekļūt tādā posmā, ka tas varētu būt veiksmīgi. Tātad nevis, ka darba vietas tiek pārvietotas uz Ķīnu, kā tas notiek, bet varbūt, ka vajadzētu sākt pārmācīt, eh, mācīt cilvēkus citās nozarēs, bet tas ir krīzes rezultātā. Un tagad uh, ir tāds kā sagadīšanās princips, vai jūs saņemsiet atbalstu vai nē. Un tas ir jautājums, kuru vajadzētu skatīt nodarbinātības komitē, bet arī mums, kā šis fonds uh, ir veidots, kā tas darbosies, uh, laikmetā, kad darba vietas tiek zaudētas tieši vispārējais krīzes rezultātā un nevis globalizācijas rezultātā. Nīderlandes gadījums varbūt ir tāds vietēja līmeņa krīzes gadījums, nevis uh, ir noticis tāpēc, ka darba vietas tiek pārvietotas, uh, pārvietotas no Nīderlandes prom globalizācijas rezultātā. Situācija valstīs ir atšķirīga, bet, uh, bet globalizācijas fonda uh, pamatā bija šī ideja, ka tam vajadzētu tikt izmantotam vienmēr, kad ir ekonomiska krīze, eh, tāda eh, vecā parauga ekonomikas krīze jebkurā valstī, jo tad mēs eh, pārietu no vienas situācijas, kad neviens negribēja šos līdzekļus izmantot, uz pavisam citu uh, galējību, kad pārāk daudz gribēs izmantot, un tad būs tāds kā kašķis par to, kas saņems uh, naudu. Jā, ir taisnība, ka dažu nedēļu laikā situācija ir būtiski mainījusies. Sākumā nebija pieteikumu, un tagad ir apmēram 30 dažādi dokumenti, kas mūs gaida, kas rada dažādas problēmas. Salvadors gribēja uzstāties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedomāju, ka globalizācijas fonds nozīmē, ka notiek konkurences politikas izkropļojumi un ka sākotnēji tas bija paredzēts pavisam citiem nolūkiem. Diemžēl globalizācija. Globalizācijas efekts būs tāds, ka arvien vairāk pieprasījumu nāks um, lai saņemtu līdzekļus no šī fonda, un tur jau nevar vainot uh, šo fondu. Um, turklāt fonds tiek izmantots tā, kā paredz tā dibināšanas mērķi. Mums ir jāpaturprātā arī budžeta reforma un nākamā finanšu perspektīva. Pielāgojums nedrīkst būt tāds, ka Eiropas sociālais fonds praktiski tiek izstumts no spēles, jo runa ir par ko citu. Budžeta komiteja, protams, var domāt vienādi vai otrādi, bet mums ir vienkārši jābūt skaidrībai par to, no kurienes ienāk nauda globalizācijas fondā. Un kāds būs reformas nolūks, kas mums noteikti ir nepieciešams kopienas budžetā. Un tas pats attiecās arī uz finanšu perspektīvu. Jaunajiem ienācējiem vai pieprasītājiem vienkārši var parādīt, ka uh, fonds tagad varbūt nebūs, nedarbosies tik strauji. Paldies. Nākamais runātājs. Es gribētu īsi reaģēt uz to, kas tika teikts saistībā ar EDF un netik, nepieskaršos tik daudz budžeta procedūrai. Volvo gadījumā tiešām ir tā, Tātad šajā gadījumā ir atlaists liels cilvēku skaits un daži no darbiniekiem izmanto iespēju agri pensionēties un tāpēc viņi arī nedrīkst izmantot šo fondu. Un no šiem 4600 cilvēkiem tikai 3000 ir reģistrējušies bezda kā bezdarbnieki un Zviedrijas valdība tieši tā, kā komisija vēlējās, tā arī rīkojās. palīdzību no fonda uzņēmums vēlas saņemt 24 mēnešus, un kā to paredz Zviedrijas sistēma, virkne virknē cilvēku ir iespējams palīdzēt bez īpaša ieguldījuma, papildus ieguldījuma, bet dažiem vai daļai no atlaisto skaita tomēr ir nepieciešama palīdzība, un par to tieši šajā pieprasījumā ir runa. Un vēl es gribētu pateikt, ka te mēs sastopamies ar inovatīvu instrumentu, proti kā tikt galā ar paauģu nomaiņu un kā panākt to, lai gados jauni darbinieki tiek tā apmācīti, lai tie netiktu pilnībā izstumti no darba tirgus. Un runājot par cilvēkiem, kam ir uh, kam ir īstermiņa darba līgumi, tad šeit nolūks ir panākt, lai šis, šie līgumi pārstātu darboties tā, kā to paredz līguma noteikumi, un mēs ar parlamentu diezgan ilgi konsultējāmies par to, uh, Arī šeit ir iespējams saņemt palīdzību no struktūra, fonda, struktūra fondiem vai sociālā fonda vai, vai valsts budžets var sniegt kādu palīdzību, bet ar globalizācijas fondu šeit varbūt ir mazāk sakara. Runājot par jaunajiem noteikumiem, kas stājās spēkā 1. maijā, tad mēs esam saņēmuši arvien vairāk pieprasījumu lai atbalstu saņemtu ar vien lielāks skaits strādājošo, un mēs redzam, ka globalizācijas fonds tiek izmantots ar vien aktīvāk un vairāk, un pagājušajā nedēļā kopumā mēs esam saņēmuši pieprasījums par 153 miljoniem eiro. Tas ir tikai no maija, no šī gada maija ir vairāk nekā 30 gadījumi, kādi šobrīd tiek izskatīti vai tiks izskatīti tuvāko pāris mēnešu laikā. Un jums darba netrūks strādājot ar globalizācijas fondu. Un visi līdzekļi ir domāti un paredzēti atlaisto darbinieku atkārtotai integrēšanai darba tirgū, netiek sniegts atsevišķs pabalsts atsevišķam uzņēmumam. Un mēs dodam iespēju gan jūsu komiteju, gan citām salīdzināt dažādus pieprasījumu gadījumus. Mēs aprakstām tos mūsu gadskārtējos ziņojumos un paskaidrojam Eiropas parlamentam un arī jūsu komitejai, sniedzam visu nepieciešamo paskaidrojumu par katru lietu, un mūsu informācija ir pilnīga. Un šobrīd, ņemot vērā līdzšinējos ziņojumus, varam secināt, ka globalizācijas fonds ir efektīva iespēja, labs instruments, lai panāktu to, kā atlaistie darbinieki atgriežas darba tirgū. Un to es gribēju piebilst, ilustrēt šos trīs gadījumus. Lūdzu, referents, jums došu iespēju izdarīt secinājumus. Paldies! Paldies arī Jorgensena kungam par detalizēto informāciju. Un, ja es salīdzinu agrākos noteikumus un pašreizējos, tad tiešām ir tā, ka izdarot grozījumus noteikumos, beidzot ir radusies iespēja izskatīt vispār tādus pieprasījumus, kādi agrāk līdz mums nemaz nenonāca. Piemēram, piemērs varētu būt gadījums ar Beļģiju, arī ar Nīderlandi. Un tas tiešām parāda, ka fonda izmantošanā tagad ir redzama jauna dinamika un vispārējais programmas menedžments Eiropas sociālajam fondam un globalizācijas fondam ir tāds, ka mums ir jādarbojas saskaņā ar iestrādēm, ko mēs izveidojām diskusijās šajā komitejā. Un es, protams, saprotu Prēzas kunga iebildumus vai vēlēšanos, uh, saņemt atsevišķas prezentācijas par katru gadījumu, bet ja šāda dinamika ir vērojama, tad mums nevajadzētu veicināt vēl lielāku tādu birokrātisko slogu. Un es domāju, ka ir arī izdarīts viss iespējamais un nepieciešamais, lai mēs tā vienkārši nepiešķirt līdzekļiem, līdzekļus tiem, kam tie īsti ir nav vajadzīgi no globalizācijas fonda. Paldies! Paldies, referenta kungs! Un tā nav pirmā reize, kad mēs runājam par problēmām, kas rodas globalizācijas fonda izmantošanā. Portaškungam bija uh, ieteikums uzrakstīt iniciatīvas ziņojumu par, lai varētu uzlabot fonda izmantošanas noteikumus, un tad varētu arī rūpīgi to izanalizēt. Tagad mums ir vēl desmit minūtes, bet es redzu, ka daļa kolēģi jau ir aizgājuši prom sevišķi sociālu demokrātu pārstāvji, un tagad var gadīties, ka liberāļi un zaļie kopumā veido vairākumu. Jā, tas karīgs no tā, ko jūs pieskaitāt klāt. Proporcionāli ir jau tā, ka jūs esat vairumā bet mums šeit nav kvantitatīva kvoruma. Tāpēc paldies par darbu. Diskusijas bija ļoti intensīvas par dažādiem jautājumiem. 16. novembrī pulksten trijos mēs atsāksim darbu. Mums būs tikai puse dienas, ko mēs varēsim pavadīt kopā strādājot. Un darbs būs ļoti intensīvs mēs runāsim arī par samierināšanos. Paldies!